Bien, mes chers collègues. Kolēģi. Pēc mm, šīs pusdienas pauzes mēs piedāvājam turpināt mūsu mm, uzklausīšanu par mm, tādām tēmām kā radikalizācija, deradikalizācija. Un mums ir bijusi gandrīz četru stundu ilga viedokļa apmaiņa, varbūt nebija īpaši daudz laika, lai pilnībā atpūstos, bet um, tomēr mums ir jāturpina darbs, un mēs esam gatavi ķerties pie trešās tēmas mūsu uzklausīšanām. Mēs runāsim par radikalizāciju tiešsaistes sistēmā, dažādām formām, socioloģiskā un tehniskā un tā tālāk. Mēs visi zinām, ka radikalizācija parasti sāks ar cilvēcisku kontaktu un ļoti bieži šis kontakts turpinās ar sakariem internetā un tāpēc arī šo pēcpusdienu mums ir paredzēts runāt par šo te tēmu, esam pieaicinājuši er, ekspertus un uh, domāsim par to, kā mēs varētu stāties pretīm šādiem pasākumiem. Es eh, gribētu jums arī eh, pateikt, ka Eiropas parlaments eh, arī atbalsta mm, internetu fóruma un globālā internetu fóruma darbu. Mēs esam gatavi strādāt ar šiem fórumiem, esam gatavi kopā strādāt, lai mm, viens otru uh, papildinātu, un kā arī, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk dzēst visu teroristisko saturu tiešsaistes vidē. Un varbūt, ka mēs varētu arī sākt vērtēt, kāda ietekme no saziņas arī šādā vidē ir uz terorista aktivitātēm. Mēs jau šorīt no rīta runājām par to, kādas sekas vai kādu ietekmi dažādiem rīkiem, dažādiem instrumentiem, kas ir vērsti uh, pret eh, terorismu, un šeit mums arī jāpaturprātā, ka, lai mēs varētu eh, svītrot eh, šo te teroristisko saturu, mums ir jā, jāvar to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Mēs šai ziņā saskaņojam savu darbību ar Eiropola internetu vienību. Tad šai ziņā mēs esam gatavi arī šo pēcpusdienu sveikt komisijas pārstāvi. Mēs zinām, ka komisija ir piedāvājusi arī likumdošanas priekšlikumus ar mērķi apkarot um, šo te teroristisko saturu tiešsaistē. Un pagājušā nedēļa komisija ir jau izplatījusi dokumentu, un uh, mums jāsāk domāt par šo priekšlikumu. Tātad šo pēcpusdienu mēs runāsim par sociālo mēdīju lomu, par radikalizāciju tiešsaistē, par to, kādā veidā mēs varam apkarot terorismu un teroristisku saturu internetu vide. Un mēs esam aicinājuši Javieru Lesāku, uh, Eh, Džordža Vašingtona Universitātes eh, mēdī departamenta pārstāvi, tātad no ASV viņš nāk, viņš ir eksperts eh, sociālo mēdīju un mm, iesaistes komunikācijas stratēģiju jomā. Viņš ir pētījis padziļinātāk arī audiovizuālo stratēģiju, ko mm, izplata tieši Daesh konteksta, un mēs arī saprotam, ka viņš ir gatavs mums šodien pastāstīt par savu pētījumu rezultātiem. Un šajā uzklausīšanā mēs esam ļoti pateicīgi viņam par gatavību stāstīt par savu pētījumu rezultātiem. Mūsu vidū šodien arī ir profesors Hanī Farits, informātikas profesors, viņš arī nāk no Amerikas Savienotēm valstīm. Franču valoda ir viņa dzimtā valoda Farīd kungs ir eh, terorista apkarošana, terorisma apkarošanas speciālists, eh, darbojās savā jomā. Viņa pētījumi eh, pārsvarā saistīti ar digitālo kriminalistiku. Viņš pēta, analizē dažādus tēlus, fotogrāfijas un to, kā uztver to cilvēka acs un prāts. Uh, un viņam ir arī īpaši zināšanas eh, par digitālā konteksta atpazīšanu un analizēšanu, un eh, viņš ir arī izstrādājis eh, tehnoloģijas ar mērķi apkarot dažādus materiālus, kas ir mērķēti tieši bērnu auditorijai, ko pauž ekstremistiskas ap, aprindas. Ap Un viņš arī šodien es ceru pastāstīs mums par savu programmatūru, ko viņš ir izstrādājis, lai atpazītu un cenzētu džihādistu saturu um, internetā. Tālāk mums ir arī Luigi Soreka, Eiropas komisijas Digi Home pārstāvis. Lūk, Tāds ir mūsu panels, un arī komisijas pārstāvs mums sniegs papildu informāciju par komisijas darbiem, par iniciatīvām un tā, tām idejām, kas parādīsies nākotnē, kas jau ir procesā. Un mēs noteikti arī runāsim par internetu fórumu un arī par eh, centieniem apkarot nelegālo saturu. Mums bija paredzēts arī aicināt eh, Kristensenu kungu, kas ir eh, Facebook pārstāvis, bet eh, šodien viņš nevarēja, diemžēl, mums pievienoties. Un mēs arī neatradām viņam aizvietotāju. Pirms došu vārdu Javiera Lesaka kungam, es Gribētu arī atzīmēt, eh, ka Bernārs Kazo, kas ir Francijas, eh, ka, eh, kas ir valsts pakalpojumu nodaļas pārstāvis, un Silvija Guašaran arī ir klāt, kas darbojas šajā pašā tēmā. Un arī Viņi šeit ir klāt, tad pārstāvi Francijas senātu. Paldies kolēģiem, kas specializējas eh, mūsu tematikas saistībās tēmās no Francijas eh, senāta, un mēs mm, ļoti esam pagodināti mm, par to, ka jūs esat ieradušies uz mūsu īpašās komitejas sanāksmi un uzklausīšanu. Tālāk bez mm, tālākiem ievadvārdiem es gribētu dot vārdu profesoram Lesaka kungam, kurš nāk no ASV, došu jums desmit minūtes, un pēc tam es došu vārdu pārējiem runātājiem, un tad atbildes un jautājumi pēc tam, pēc tam, kad visi runātāji būs izteikušies. Paldies, esmu ļoti priecīgs būt šeit, un um, liels paldies eh, šai komitejai par to, ka aicinājāt mani. E, šeit e, piedalīties un pastāstīt par saviem pētījumiem, ko veicu esmu pēdējo gadu laikā. Lielas paldies e, arī kolēģiem no terorisma apkarošanas projekta. Ar šiem kolēģiem mēs veicam ļoti iespaidīgu darbu. Mēs cenšamies izsekot dažādām politikām un apkopot rezultātus. Mēs pētam tieši darbu ar propagandas materiāliem, digitālā vide. Es um, pārstāvu Vašingtonas universitāti un esmu nodarbojies ar šiem pētījumiem jau četrus gadus. Es sāksim ar slikto ziņu. Šobrīd mums ir tāda situācija, tā, ko jūs redzat uh, šajā attēlā. Te divas fotogrāfijas labajā pusē vecais terorisms tāds, kā tas izskatījās pirms ISIS ēras un kreisajā pusē vai tieši otrādi otrajā fotografijas daļā. Tas ir e, terorisms šodien. E, kreisajā pusē e, par to attēlu jūs teiktu, ka te ir viss ļoti nepatīkam. Neviens negribētu pievienoties šiem diviem tēliem fotografijā. Ļoti neglīti cilvēki. Ļoti grūti uh, šeit um, runā par kaut ko pozitīvu, skatoties uz šo te attēlu, kur ir attēlots Asama bin Lādens. Un par labi jūs redzat teroristu šodien. Nu, ko jūs redzat šajā fotografijā par labi? Vai tiešām šie jaunieši ir gatavi pastrādāt šos neiedomājumus noziegumus? Viņi smaida, viņi skatās laimīgi. Viņi runā par integrāciju, par draudzību, par pozitīvām lietām. Lūk, tāda ir terorisma seja šodien. Lūk, šeit ir vislielākā pārvērtība ar terorismu, teiksim, ārējās sejas ziņā. ISIS ir transformējis terorismu, pārvērts to par kaut ko šausminošu, par kaut ko, kam ir pozitīva seja vizuāli. Un tā ISIS darbojas digitālā vidē. Terorisms pārvērsts par pozitīvu kulturālu projektu. Vēl labā ziņa. ISIS ir sakauts militāri. Kolēģis Noiman kungs šorīt no rīta stāstīja par to, ir jau skaidrs konsens, ka kaujas laukā uz vietas teritorija ISIS ir sakauts. Un vēl labā ziņa ir tāda, ka ASIS mums ir atstājis milzīgu komunikācijas kampaņu. Mums ir ļoti liels informatīvais materiāls, ko mēs varam izmantot, lai apkarotu Daesh un citas terorismu grupas. Šis informācijas apjoms, ko ASIS ir izlīdz sociālos mēdījos, ir, ir viens no tādiem elementiem, kas ļauj plānot nākamos uzbrukumus. Bet no otras puses, ja mēs saliekam visu šo informāciju kopā, mēs varam to pareizi izanalizēt, mēs varam atrast ļoti interesants rīks, kā apkarot šo parādību. Eh, tālāk mm, šeit eh, statistika par ISIS e komunikāciju. Vairāk kā 10 tūkstoši komunikācijas kampaņas ir bijis no ISIS, e 1500 eh, video ar augstu kvalitāti Tad mm, es šeit runāju par faktiem. ISIS ir tāda grupa, kas savu komunikāciju veidojas ir ne, ne tikai labāka, bet ir komunicējusi vairāk nekā jebkāda institūcija visā pasaulē. Tātad viņi saprot, kā veidot šos mm, stāstījumus. Lūk, šeit jūs redzat uz mm, tādas diagrammas, video materiālus skaits, kas ir izlaists no aizsis struktūrām. Uh, Jūs redzat, ka pēdējos mēnešos aizsis komunikācija būtiski samazinājusies, bet eh, joprojām ka katru mēnesi 5-6 video, div, divas, trīs vizuālās kampaņas eh, katru dienu, tātad viņiem ir arī neliela teritorija um, saglabājusies, tomēr viņiem ir iespēja arī kontaktēt ar saviem uh, sabiedrotajiem. Um, mēs, runājot par ISIS komunikāciju, mēs zinām, kur ir vislielākā ietekme no šīm kampaņām. Mēs varam izanalizēt tehniski um, šo kampaņu ilgumu, turēšanu sociālās platformās. Mēs zinām, kādas platformas tiek izmantotas, ko viņi dara, lai izplatītu savu kampaņu materiālu. Mēs zinām, kā izmanto BOS un sociālo mēdīju uh, rīkus, lai lai izplatītu savu kampaņu saturu. Mēs zinām arī valodu, ko izmanto 83% eh, arābu valodā, 17% eh, modernās valodās, eh, angļu, krievu, ebreju valoda. Mēs zinām arī kāda tautība šajos, šajiem ārvalstu kaujiniekiem, kas ir atspoguļoti materiālos. Mēs pat varam nosaukt viņu vārdus. Piemēram, šis ir vien. Muhameds Jasins Aram Pēres šobrīd ir uz fotografijas, viņš ir vienīgais spānis, no Spānijas, kas ir parādījies šajos mēdījos, un vispār mēs varam identificēt, un esam jau to izdarījuši vairāk kā simts dažādu valstspiedrīgo. Mēs esam asociējuši arī noziegumus. Eh, ir atspoguļot apmēram 700 cilvēki, kam ir priekšā, kas ir pastrādājuši noziegumus. Eh, kaut kādā brīdī eh, to visu var pat iesūdzēt tiesā. Lielākā daļā gadījumu mēs varam atpazīt arī noziegumu pastrādājušo cilvēku vārdus. Digitāla analīze tiek veikta un propaganda tiek analizēta, un to varētu izmantot arī kā ļoti labu instrumentu tieslietu kontekstā. Bet mēs eh, saprotam, ka ISIS tiešām ir aptvēris komunikāciju nozīmi, un tā ir viena no mācībām no jaunā terorisma. Šeit es eh, vairāk nerunāju par veco terorismu, eh, vecais un vecā komunikācija un tagad jaunais terorisms, jaunā komunikācija, kas cenšas sūtīt pozitīvas vēstījumus par saviem tās augtiem sasniegumiem. Lūk, jaunais terorisms eh, ar savu saturu. Viņi ir radījuši savus mēdījus 39 raž, ražotāji, satura izplatītāji pieci um, dažādi publikāciju veidi dažādās valodās, dažādas grafikas, mūzikas izmantošana, arī ziņu aģentūras izmantošana. Tātad viņi ļoti labi apzinās, kādā veidā radīt pašiem savus mēdīs. Šeit ir arī metodoloģija par dažādām kampaņām. Piemēram, ja viņi identificē kādu uzņēmumu vai kādu valsti, institūciju, kas, ko uzskata par, par ienaidnieku, tad no sākuma to identificē, pēc tam nosaka vājās vietas, tad attiecīgi vērš savu kampaņu pret to, un tas ir caur sociālajiem mēdījiem. Tad ir speciālo metodoloģija, kā mēs varam arī vērsties pret ISIS. Uh, jaunā terorisma eh, raksturs ir hibrīda veida un kompleks. Eh, terorismu ir ļoti grūti konstatēt, eh, jo te nav tikai runa par bumbu mešanu vai galvju, galvu nogriešanu. Šeit ir arī tāda lieta, ka varētu vērst savu uzbrukumu uz bērniem, doties arī uz atrakciju parkiem, paveikt tur savus noziegums. Tātad ir ļoti daudz dažādi izaicinājumi. Šeit tematiski ir izsakota video materiāla tematika. Tikai 15 eh, procentos video materiāla ir stāsts par cilvēku nogalināšanu. Eh, 24% no ISIS video materiāliem attiecas uz pārvaldību, kā viņi Irākā un Sīrijā sunītu reģions pārvalda. Eh, tālāk nākamie 15% ir intervijas ar jauniešiem no citām valstīm, kas ir gatavas eh, iesaistīties islāma valsts um, jautājumos. Un tālāk 27% ir kaujas ainas. Viens no secinājumiem, kas izriet no iepriekšējā, ir tā, tāds, ka e, ne tikai vēlēšanās ir stāstīt par sasniegumiem, bet arī veidot kontakts, jo īpaši ar īrijas sirāts iedzīvotājiem. E, šeit auditorija ir dažādu reģionu esošo valstu cilvēki un ļoti svarīgi e, arī adresēt savus vēstījumus tām valstīm, kur ISIS grib izrādīt savu aktivitāti. Un tāpēc sociālie, eh, sociāli kontakti ļoti svarīgi ir runa par skolām, slimnīcām, infrastruktūru. Šeit eh, jūs varat redzēt eh, komunikatīvo saturu, ko izplata ISIS Viņi runā par nodokļiem budžetu, vietējo ekonomiku, infrastruktūru drošību, tieslietām, aliansēm, e, izglītību, sociālajiem pakalpojumiem, veselību, izglītību. Viņi veido savu valsti caur šādu komunikāciju tematiku. Jaunais terorisms e, vēl Tātad runājot par šiem video, šie te vardarbības video tiek pārveidoti par kultūras pieredzi. Gan 15 eh, vai 50% no visiem video, eh, ko izdod ISIS, eh, tas tiek transport nu, transformēts par video spēlēm vai arī um, filmām ar saturu, kas ir interesants pusauģiem. Redziet, pat tādu vardarbīgu terorismu var pārvērst par kaut ko aizraujošu, viņi nepārtraukti um, kādu nogalina un to var, um, to, to ieņem kaut ko un to visu var transformēt, izmantojot populārās kultūras rīkus, lai tas būtu aizraujoši attiecīgai auditorijai. Kāds tad ir seks no šī jaunā terorisma? Sekas ir eh, tāds, ka vientuļo vilku fenomens ir mazāks. Vientuļie vilki uzbrūk aizvien retāk. Eh, kopš 2016. gada eh, mēs to redzam aizvien retāk Eiropā. E, šeit ir video materiāls, ko iz, šis materiāls publicēts 2016. Mm, gadā, un ko ISIS aicina, aicina veikt terorismu mā, savās valstīs, šeit kaut vai nodarot cilvēkus uz ielām, vai arī spridzekļus izgatavojot virtuvē, kā šeit uzrādīts. Un tas ir publicēts 2016. gada novembrī, un ir kopš tā laika jau pēc šī modeļa jau ir izdarīti 20 noziegumi Eiropā un ASV. Redziet, šādā mm, veidā ļoti tieši iedarbojas mēdīju spēks. Un šeit mēs redzam arī, ka ilgtermiņā mm, šāda digitālā aizsis uh, sagrāva, atbalsta arī um, korumpēto valstu radīšanu. To mēs redzam Sinai pusulā, arī šeit Sīrija un Irāka ir ļoti um, liela tāda daļa šajā kontinenta um, reģionā. Viņi grib ne tikai sagraut esošas valstis, bet arī radīt jaunas valstis. Tas ir ļoti labi terorisma izplatībai. Un pirmo reizi islama teroristu grupa tiešām grib radīt nāciju valsti, reālu valsti ar robežām, ministrijām, administrāciju, ar savu sociālo struktūru. Tad ir runa ne tikai par to, ka tiek destabilizēts esošās valsts, bet ir vēlēšanās radīt arī jaunas valsts. Ilgtermiņā mums jāpatur prātā šī tendence. Un visbeidzot. Es gribētu šeit atzīmēt piecus soļus, piecas tādas pakāpes, e, kas mums ir jāpatur prātā. Ja mēs gribam vērsties pret daiešu līdzīgām grupām tagad un nākotnē, šeit ir ļoti svarīgi uzlabot pārvaldību, uzlabot uh, valsts institūciju darbu, um, tajās valstīs, kur darbojas Daesh un kur ir mērķa auditorija. Eh, tālāk svarīgi ir izveidot politisko dialogu ar pilsonisko sabiedrību, privātu uzņēmiem, ir tīpaši to, kas pārstāv IT sektoru. IT uzņēmumiem ir jātīsts ātrāk, ir jādomā, kā ātrāk attīstīt um, dažādas konstatēšanas sistēmas un kā varētu ātrāk dzēst kaitīgo saturu. Uh, Um, tiešām šeit ir milzīgi panākumi, bet ir iespējams uzlaboties vēl vairāk. Um, ir um, svarīgi arī veidot dialogu ar, ar izklaides uh, nozari. Mēs redzam, ka Daeša rīks ir darboties arī caur šādu vidi, tāpēc pretnaratīvs ir ļoti svarīgs. Tālāk nākamais solis ir svarīgi nodrošināt likumisku pretsparu Mēs zinām, ka caur dažu publikācijām mums ir ļoti daudz informācijas par to, kas ir jau teroristi, kas varētu nākotnē tādi kļūt. Tad ļoti svarīgi nākamais solis ir apkarot terorismu un veidot šo nostāju kā publisko tādu viedokli. Ir jāuztur arī upuru piemiņa. 90% no nogalināto, ko mēs redzam caur ASIS video, ir, ir islamticīgie, tad eh, ir jāstāst par to, jo pārsvarā tie paši islamticīgie, kas arī cieši no Daesh rokas. Un visbeidzot, ir jāveido jauna un visaptveroša datu bāze. Un te ir jākļūst par pie, pieju tādu, lai apkarotu terorismu kā tādu parādību. Tāpēc ir ļoti mm, eh, svarīgi izvērst gan diskurs, gan debati eh, par to, kā apkarot mm, terorismu. Ir jāiesaist dažādi nozēri pārstāvi, ir izklaides industrija. Eh, terorisms ir ļoti visaptvarošs, un tāpēc pieeja arī apkarošanai ir jābūt, jāveido tieši tāpat. Paldies! Paldies! par um, šo stāstu un par šo priekšlikumu. Jūsu stāsts bija ļoti interesants. Un, lai pabeigtu uh, un turpinātu šo jūsu stāstu, es gribētu dot vārdu Farida kungam kurš ir speciāls kriminālists jomā, un došu vārdu jums, profesor kungs. Paldies! Jā, mēs esam uh, apsolījuši demokratizēt piekļuvi zināšanām, lai varētu saprast, kas, vairāk, kas notiek pas, pasaulē. Bet šis solījums, diemžēl, to ir grūti iztenot, jo parādās uh, tādas lietas kā uh, nepareizie fakti, uh, tolerants trūkums, ekstremisms, uh, datu. Uh, viltošanu un tam līdzīgi. Jautājumu nav, ka e, šo te pārkāpumu apturēšana ir liels izaicinājums, un arī nav jautājumu par to, ka mums ir jādara vairāk, un e, lai vērsos pret e, šo noziegumu, kas jau ir iesēts kultūrā, tāpat laikā darbojas arī brīvs internets. Uh, skatoties uz sasniegto šodien un arī plānojot darbu uz nākamajiem gadiem, ir ļoti labi varbūt padomāt par vēsturisko aspektu. Starp 2000 un 2016 gadu mēs esam redzējuši uh, to, kā lielākās tehnoloģiskās kompānijas ir noliegušas un neko nav darījušas tehnoloģiski. Došu jums piemēru. 2003. gadā, tas bija pirms 15 gadiem, internet pieaugums izraisīja tādu tā kā eksploziju bērnu fotografijas izplatīšanā, un ASV galvenais prokurors Ashcrofts aicināja uh, uzņēmumus uz diskusiju par šo problēmu. Un šajā sanāksmē nonāca pie secinājumu, eh, ka tika izveidota tehnoloģiskā koalīcija ar misiju apkarot bērnu seksuālo eksploatāciju. Līdz 2008. gadam tehnoloģiskā eh, koalīcija neattīstīja pietiekama un arī nepiedāvāja nekādu reālu risinājumu, lai apturētu šo globālo bērnu pornogrāfiskā materiāla izplatīšanu. Un pēdējos piecos gados eh, tas tikai pasliktinājās. Tā kā man izglīt izglītība ir veicot tieši digitālo tiesu darbu, un 2008. gadā pie manis vērsās Microsoft pārstāvi un lūdza palīdzēt um, meklēt risinājumu pret bērnu eksploatāciju, prasīja, kāpēc nav iespējams rast um, radikāls risinājums. Atbildot uz šo aicinājumu, mēs um, a, izstrādājām tehnoloģiju, ko mēs nosaucām fotodienē, kas šobrīd tiek izmantota visā uh, pasaulē, un rezultātā mēs izņemam desmitiem miljonu bērnu pornogrāfijas attēlu no online platformām gada laikā. Un e, tātad mums bija nepieciešams e, desmit gadi kopš ģenerāla prokurora zvana e, un aicinājumu sanāksmi līdz rezultātam. Tātad tas tāds ir informatīvs fons. Tad paskatīsimies uh, kur mēs esam šobrīd. Starp 2016. gadu un šo dienu mēs redzam eh, progresu lielākajās tehnoloģijas kompānijās. Lielākā daļa tehnoloģisko platformu ir vismaz atzinuši šo problēmu, ka viss, sākot no nelegālā seksa līdz teroristu dokumentiem, ir atrodams uz internetu platformām. Daudzas, bet ne visas platformas ir agresīvi, tāds, kas agresīvi apkaro šo te, ar terorismu saistīto saturu. Došu jums piemēru. E, sešu nedēļu laikā starp 8. martu un 18. aprīli šogad mēs izmantojām savus um, uh, robustās hashing tehnoloģijas līdzīgas iepriekš minētajai fotodēnā tehnoloģijai, kuras iepriekš aprakstīju. Un mēs centāmies izanalizēt, cik daudz satura ir ievietots YouTube, cik ilgi tas um, tiek tur turēts un cik daudz ir skatītāji bijuši. Un mūsu analīzes rezultātā mēs konstatējām 256 uh, gadījumus, uh, kad ir publicēts zināms ekstrēmismu saturs. Sešu nedēļu periodu periodā. Mēs uzzinājām, ka mm, vismaz 853 ASIS video materiāli tiek mm, izlikti YouTube. No šiem 853 ir bijuši tātad 99 tūkstoši skatītāji sešu nedēļu laikā. Un šeit ir labā ziņa. Uh, E, tikai 221 video ir palicis vidi, e, internetā vairāk par divām stundām, e, tātad pārējie ir, ir likvidēti. Un tagad sliktā ziņa. Tās, tie video, kas video, internetā bija ilgāk par divām stundām, vidējais ska, skatītāju skaits bija 9589. To mēs skatījām 48 stundu laikā, tālāk neskaitījām. Tātad video, kas ir īsāk par div, internetā par, maz, par divām stundām, e, maksimālais skatītāju skaits bija 11, mak, minimālais un maksimālais 252. E, mēs skatījām, ka šos video e, ielādēja no 132 YouTube kontiem un apmēram 84% no. Uh, no tiem video, ko mēs nokonstatējām, tie tika ielādēti šajā YouTube vairākas reizes. Lūk, tādi eh, specifiski piemēri vēl. 10. martā šogad eh, šis video Hunt Them L monotheist tika ielādēts YouTube. Eh, rezultātā tur bija runa par to, kā izmantot mm, uzbrukums ar mašīnām un ar ieročiem rietumos. Uh, Un šo te video oriģināli jau izlaida kāds uh, Somālijas um, uzņēmums 25. decembrī 2007. gadā. Šo video uh, skatīja vienu dienu un piecas stundas. Atkal ir samatā tas pats video, vēlreiz parādījās caur citu kontu, tas eh, tika izlikts un bija YouTube pieejams vienu dienu 15 stundas 29 minūtes un pēc tam bija izņemts 113 skat, skatītāji. Un eh, tālāk atkal šis pats video vēl nākamā dienā 21 stundas skatītāji 226 Eh, vēl pēc tam trīs reizes, 16. martā, 18. martā, 31. martā. Rezultātā eh, skatītāju daudzums bija 96, 221 un 83. Un tad 1. aprīlī visbeidzot atkal šis pats video materiāls uz 6 stundām, 37 minūtēm un tā tālāk 52 skatītāji pēdējoreiz. Varētu turpināt bezgalīgi šo uzskaitību. Mēs redzam šo visu eh, atkārtojoties, tas nav nekas izolēts. Tā bija analīze sešu nedēļu garumā neraugāties, neraugoties uz to, ka eh, tehnoloģiskie uzņēmumi izmanto automātiskos rīkus, lai svītrotu um, šo vajadz ēstu teroristu izvietoto saturu, tomēr mēs redzam, ka atkārtotī viens un tas pats materiāls tiek izlikts atkal tikai no dažādām vietnēm. Eh, un eh, paliek divas stundas. Varbūt, ka divas stundas izklausās labi, Bet arī šo divu stundu periodā ir iespējams um, savākt milzīgu skatītāju skaitu, un tad uh, tiek uh, saturs tiek dzēsts, un, un tad atkal ielikts no cita konteksta. Nozīmē, ka faktiski šis materiāls ir pieejams visu laiku. Uh, Mums ir neliela nevalstiska organ, organizācija, mums ir ierobežoti resursi, un mēs mm, nesaprotam, kāpēc mm, nevarētu būt citas platformas, kas nevarētu apkarot šo saturu līdzīgi vieniem, kā mēs to darām. Eh, saturs eh, ir, mm, to, ko mēs izpētījuši, esam ir tikai neliels procents. Eh, mēs pētījām tikai vienu platformu, tikai sešas nedēļas, un tikai 250 video. Un iedomājieties, cik daudz rastos, ja, ja, ja mēs to visu pareizinātu ar Eh, ar visu, ko var atrast internetā. Tik daudz šī satura ir online. Uzskatām, ka pārāk ilgi šis saturs ir pieejams internetā un pārāk ilgi eh, un atkārtoti to var izvietot. Mēs redzam, ka, ka tiešām industrija eh, attīstās pēdējo gadu laikā, tomēr šis attīstības temps nav pietiekams. Uh, Un, lai uzlabotu eksistējušās tehnoloģijas, nozarē ir jāstrādā vēl vairāk, jāizveido, jāizvieto, jāizstrādā jaunas tehnoloģijas, kas varētu stāties pretim terorismiem. Un, un tas ir plašāks darbs, tas nav tikai mākslīgais eh, intelekts un nepārtrauktie solījumi atrisināt šo problēmu pēc pieciem, diviem vai divdesmit gadiem vai kaut kad nākotnē. Eh, Tehniskajiem uzņēmiem ir jāizveido skaidrs eh, ietvers, lai apvienotu visus savus darbus caurskatāmā veidā, kas saskanētu ar regulējumu. Šiem tīkliem ir nepieciešams strādāt plašāk, lai kalpotu sabiedrību, radītu sistemātisku pret terorismu vērstoku saturu. Paldies! Paldies, Farida kungs! Jūs ļoti precīzi izteicāties, jums ir priekšlikumi, kas ir ļoti konkrēti. Um, to arī uzklausījām, un uh, tas, ko jūs teicāt, var radīt arī satraukumu. Un tagad um, uzreiz došu vārdu uh, Orekas kungam, kurš uh, dos. Um, Eh, komisijas uh, skatu punktu un pēc tam skatīsimies tālāk ar jautājumiem. Paldies, priekšstādātais kundze, ka ļaujat mums uh, pārstāvēt Eiropas komisiju un paust tās pozīciju. Ir ļoti interesanti uzklausīt uh, Hanī, ar kuru mēs esam tikušies un daudz kas ir mainījies pēdējos pāris gados šajā jautājumā. Uh, um, pēdējā informācija ir svarīga, bet arī satraucoša. Ir skaidrs, ka tāda nevalstiskā organizācija, kā uh, Hanija uh, organizācija un tās darbs ir ļoti svarīgs arī šajā Atlantijas okeāna pusē. Kopš 2015. gada Eiropas komisija apzinās to, cik svarīgi ir cīnīties pret terorisma saturu internetā, uh, kopā ar attiecīgo uzņēmumu un ar nacionālo valdību. Tas ir vienīgais veids, jo uzņēmums viens pats nevar tikt galā ar eh, šo problēmu, katrs uzņēmums atsevišķi. Un tāpēc 2015. Eh, gada decembrī tika uzsākta iniciatīva un uzreiz četri lielākie uzņēmumi - Facebook, Twitter, Google un YouTube eh, un arī Microsoft mums pievienojās. Uh, un pakāpeniski 20 e, uzņēmumi ir e, pievienojušies Eiropas Savienības internetu fórumam. Mums joprojām ir e, uzņēmumi, kurus izmanto terorista organizācijas, piemēram, interneta arhīvos, viņi publicē video. Internet fóruma mērķis bija divkāršs Pirmkārt, eh, dramatiski samazināt eh, terorisma satura pieejamību no lietotāju puses, eh, lai to panāktu. Tā pašā laikā komisija saprot, ka mūsu rīcībā ir instruments un tika izveidota interneta atsaucas vienība un tā uh, ir izveidojusies par izcilības centru, kā jau priekšsādātais kundze to minēja, vairāk kā 50 tūkstoši norāžu par uh, terorisma saturu ir uh, saņemt no Eiropola un vidēji 87% tiek izņemti. Kāpēc 87%? Tāpēc, ka uh, norāde uz uzņēmumu uh, Eh, to atstāja uzņēmumu ziņā saskaņā ar līguma noteikumiem eh, izņemt vai neizņemt attiecīgo saturu. No vienas puses tas ir iedrošinoši, jo tas nozīmē, ka uzņēmums eh, ir veicis pareizo novērtējumu. No otras puses mēs, protams, gribētu, ja, lai uzņēmumi būtu aktīvāki, un pie tā pieskaršos vēlāk. Tātad Šis Eiropola norāžu process ir svarīgs, bet tas ir tikai aizberga pats uh, gals, tikai redzamā daļa. Tas nenosac visu spektru, un tāpēc šīs automātiskās atzīšanas, atpazīšanas tehnoloģijas uh, ir tik svarīgas, un tās var sākt darboties. Šo trīs gadu darba laikā internet fórumā automātiskās atpazīšanas lietošana uh, ir būtiski uzlabojusies uzņēmumos, bet tas nenozīmē, ka ir sasniegts apmierinošs līmenis. Tas ir uzlabojies un caurskatāmības ziņojums, kur, piemēram, Facebook un Google pa, um, publicēja vakar un šodien, um, konstatēja, ka ir uzlabojumi, un to mēs arī pieņemam zināšanai, un tiek atzīts arī, ka pateicoties Eiropas Savienības interneta fórumam, uh, Pēc Eiropas komisijas pieprasījuma četri lielākie uzņēmumi 2016. gada decembrī ir izveidojuši uh, konsorciju, uh, kas ir uh, izveidots ar mērķi, tas ir tātad ir tāda kā hašu datubāze, un tātad kas tad ir šis hašs, tas ir skaitlis katram konkrētajam saturam. Tad, kad šo skaitli ievada datubāzē, tad visi uzņēmumi, kas ir eh, piesaistīti šīm datubāzēm, uh, uzreiz uh, lejupielādē šo saturu uh, uz um, mūžīgiem laikiem. Tātad, ja jūs uh, augšupielādējat kādu saturu kādā datubāzē, pie kura ir piesaistīti citu uzņēmumu, tad tie lejupielādē šo saturu un tas tur visu laiku glabājas. Un uh, uzņēmumi mums ir uh, teikuši, ka kopš izveidošanas viņi 50 tūkstoši hašu ir ievadījuši datubāzēs. Tas ir labs sākums, bet ar to nepietiek. Uh, Un darbs, ko Hanija dara no savas puses, ir ļoti būtisks, lai atgādinātu uzņēmumiem, ka viņu darbs ir jāturpina. Šis parlaments arī ir e, veicis ļoti svarīgu darbu, arī dodot ieguldījumu mūsu darbā, pieņemot terorismu direktīvu. Tas ir bijis ļoti svarīgs solis uz priekšu eiro līmenī. Uh, lai uzliktu pienākumu dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai terorisma saturs tiktu ātri izņemts. Kā jūs zināt, tad um, šogad septembrī ir direktīvas transponēšanas uh, termiņš. Mēs pavadām šo procesu ar virkni semināru, darba semināru un gribētu jūs uh, informēt, uh, tad, kad direktīva būs transponēta, par to, ko dalībvalsts ir vai nav izdarījušas no tā, kas ir jāizdara. Skaidrs, ka progress ir, es to atzīstu, bet mēs komisijā atzīstam arī to, ka uh, uzņēmumu iesaiste ir jāintensificē. Tātad tas ir uh, apjoma jautājums. 50 uh, tūkstoši satura vienību nav pietiekams skaits. Automātiskā atpazīšana ir svarīga, bet svarīgi ir arī, lai uzņēmumi uh, saprastu, ka no viņu puses ir jāievieš būtiskas izmaiņas. Piemēram, tas, ka YouTube uh, vietnē var atkārtoti ievietot vienu un to pašu video, tas ir uzņēmumam jāmaina, lai nākamreiz, tad, kad uh, Hanī un viņa kolēģi veiktu šo monitoringu operāciju, lai viņa neatklātu to, ka viens un tas pats video tiek atkārtoti un atkārtoti uh, augšu pielādēts. Un tāpēc komisija uh, 1. martā izlēma spērt pirmo soli, iesakot dalībvalstīm un uzņēmumiem rīkoties lai cīnītos pret nelegālu saturu ties, uh, internetā, uh, Uh, šeit ir runa tieši par terorismu saturu. Un uh, jūs droši vien uh, lasījāt šo ieteikumu, kas tika pieņemts 1. martā. Tur ir runa arī par naida runu un citu nelegālu saturu. Mēs tātad iesakām uzņēmumiem rīkoties saskaņā ar pastāvošo uh, juridisko ietvaru, kas ir e-komercijas direktīva un uh, ievērojot arī pamatiesības. Uh, tur šajā ieteikumā ir iekļauti arī um, drošības noteikumi. Un uh, arī komisijai būtu jānovēro ieviešana. Trīs mēneši terorismu saturam, seši mēneši cita veida saturam. Mēs esam uzreiz uh, sākuši rīkoties jau pirmajā dienā pēc 1. marta. Un Eiropas Savienības internetu fórumu kontekstā jau pagājuši gadu mēs bijām sākuši veidot uh, indikātoru matricu, uh, Eh, iesniedzot to uzņēmumiem eh, un arī dalībvalstu interneta atsaucas vienībām. Tas ir, eh, tā ir tabula ar datiem par to, kad, kā, kādi materiāli ir augšu pielādēti un leju pielādēti un ar citiem datiem. Un jautājums arī dalībvalstu šīm internetvienībām ir svarīgi, lai um, dalībvalstīm būtu pietiekama zināšana par cīņu pret terorismu saturu um, internetā. Mēs esam saņēmuši reakciju no 33 uzņēmumiem uh, no maija. Uh, tad mēs gaidām, ka maija sākumā būs uh, vēl reakcija. Facebook un Google ir publicējuši savu ziņojumu, un es domāju, ka mums būs pietiekami daudz datu, lai novērtētu progresu. Un tad, kad būs uh, izanalizēts viss, tad varēsim sniegt savu viedokli. Komisija izvērtēs terorismu saturu plašākajā eh, darbā pie ieteikuma ieviešanas. Vēl šonadēļ uzsāksies publiskās konsultācijas līdz pat jūlija beigām, tās ilgs dažādos vēlēšana apgabalos, lai uh, vāktu pierādījumus un uh, informācija, kas mums ir vajadzīga, bet mēs plānojam arī uh, tādas mērķtiecīgākas konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, dalību valstīm, akadēmiskajām prioritām un tā tālāk, lai uh, savāktu informāciju par terorismu saturu. Lai šovasar uh, gūtu pēc iespējas pilnīgāku ainu attiecībā uz to, kādam būtu jābūt nākamajam solim. Būs paziņojums septembrī no komisijas puses, un mēs jau esam teikuši, ka ja progress nebūs pientācīgs, tad mēs neizslēdzam arī izmantot likumdošanas uh, iespējas. Mums ir jāsavāc pamatoti uh, pierādījumi, lai pabeigtu mūsu ietekmes novērtējumu. Mums uzskatām, ka ir aizvien vairāk e, mazu uzņēmumu, kas ir tirgu uh, Un uh, viņiem jānodrošina tāda situācija, ka viņi var labi strādāt, pirms mēs uzspiežam kaut kādu likumdošanu. Tagad par uh, internetu fórumu otro mērķi - alternatīvo un narratīvu piedāvāšanu. Tas ir tikpat svarīgi, kā uh, izņemt terorismu saturu. Mēs vēlamies uh, iedrošināt uh, viedokļu paudējus, un tādējādi palielināt um, alternatīvo narratīvu pieejamību internetā. Mēs pagājušajā gadā jau apmācījām 250 organizācijas, arī pateicoties Facebook, Twitter un uh, citiem. Mēs esam uh, 6 miljonus jau iezīmējuši pirmajam uh, izsoles posmam, un kampaņa sāksies jau jūnijā. Tas arī viss priekšsēdētājs kundze. Es nekomentēšu, protams, uh, globālo internetu fórumu attiecībā uz terorismu apkarošanu internetā. To um, mēs vērtējam atzinīgi, kā uh, uzņēmumu rīcību, bet komisijas loma nav to komentēt. Paldies par man atvēlēto laiku. Paldies jums visiem trim par jūsu teikto. Tagad atvērsim debates un došu vārdu Arno Danžānam, kurš lūdzu vārdu. Lūdzu. Jā, paldies par jūsu prezentācijām. Es uh, atvainojos, ka nerunāšu par tehniskiem jautājumiem, par uh, saturu un par uh, izņemšanu, bet tas ir komentārs, uh, par ko es iedomājos pēc uh, viena runātāja teiktā, mēs visi šobrīd saprotam, cik svarīgs ir internets, eh, ka arī par sociāliem tīkliem un tiešsaistē izplatās eh, propaganda un kā šis fenomens ir izplaties, to neviens vairs neapstrīd. Un pret to neiebildīšu, bet eh, pret ko es iebildīšu? Proti, ka tas būtu mainījis terorisma fenomenu kā tādu, un es noraidu šo te vīziju, kas ir diezgan pievilcīga, kas tiek teikts ir vecais terorisms ar Bin Ladenu, un tad jaunais terorisms ar šiem te jauniešiem, kas ir pievilcīgāki, un viņiem ir labā komunikācija. Eh, labāka komunikācija ļauj labāk un plašāk izplatīt vēstījumu, bet ne darbības veids, ne propagandas avoti, ne fenomena bīstamība nav būtībā mainījusies ar šo plašāko dimensiju. Piemērs, jūs mums citējāt kādu video 2016. gadā, stāstot, ka um, šis te eh, vientuļais vilks, man nepatīk šis apzīmējums, bet jā, vientuļais vilks, tad eh, ar vienkāršiem līdzekļiem veids teroraktu un tā tālāk. Um, musināšana um, ar vienkāršiem līdzekļiem veikt uh, uzbrukums, to mēs uh, redzam jau Alkaīda uh, propagandas materiālos no 2000 gadiem. Tas nav ISIS, kas to izmantoja, izgudroja. Uh, un uh, tādi skaļi um, terora akti Zakavī jau bija tās 2004. gadā, kas uh, par to sāka runāt, ka tā, tādus terora aktus vajadzētu veikt, kas būtu skaļi un ska redzami. Tagad uh, terorakti ar virtuves nāzi vai tam līdzīgi, ne jau visis to iz, izgudroja. Drīz būs uh, 5. Um, gada diena um, šim te notikumam, kad uh, divi somālieši uh, nogriez galvu kādam uh, karavīram Londonā. Tas bija arī ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Bet mēs redzam, jā, ka ir šīs te kvantitatīvais fenomens, ir plašāk izplatīta, bet es gribēju pateikt, ka kvalitatīvi tas neko terorisma dabā un rīcības veidā un pat bīstamībā nav mainījis jo man nešķiet, ka vajadzētu pārāk daudz pievērsties līdzekļiem vai metodēm un domāt, ka kaut kādas terorisma formas ir novecojušas, tā kā jūs rādījāt vecais terorisms. Nē, man tomēr uh, liekas, ka tas vēl ir aktuāli. Un es nedomāju, ka mēs. Uh, Eh, pēc ISIS sakaušanas atgriezīsimies um, pie vecajiem labajiem pēdiņās eh, Alkaīdu uzbrukumiem, kas ir daudz redzamāk. Ja Arābu pussalā uh, Alkaīda ir brīstamākā kustība, viņi joprojām aktīvi darbojas, un viņu mērķis ir joprojām izmantot uh, Uh, līniju reisus, uh, lidmašīnas, tie ir uzreiz 250 cilvēki, tas ir tāds uh, uh spektakulārs uh, terorakts tā vietā, lai nogalinātu vienu vai divus cilvēkus uz ielas. Jā, es negribu um, minimizēt uh, šo te interesi pievērsties saturam un tā izplatībai, bet es gribēju nedaudz relativizēt, relativizēt to, kas attiecas uz um, terorismu, terorismu draudiem un rīcības veidu. Javieris iesaka, lai atbildētu. Jā, paldies. Paldies par jūsu komentāriem. Ļoti interesants debatas. Mēs droši vien varētu ilgi par to runāt, ko jūs minējāt, jo ir dažādi argumenti, ko šeit varam izmantot. Bet ko es gribēju eh, skaidrot ar šo te paradigmas maiņu, Alkaīda ISIS, jūs minējāt 2005. Eh, vai 2004. gada eh, sarkāvī gadījumi. Toreiz Alkaīdas vadītājs Jā, viņš bija tāds kā uh, smadzenes Alkaīda. Bet toreiz Al-Savahari uh, uzrakstīja vēstuli Arska Kavī, tas bija, uh, ja nemaldos, 2015. gadā, sakot, lūdzu, uh, lieciet video YouTube. Un uh, atbildi bija tāda, ka pat mūsu pašu cilvēki nesaprot, kāpēc šādu video jāliek uh, internetā. Uh, tas ir vienkārši briesmīgi. Vai es varu? Jums nav, um, jā, jums zināmā mērā taisnība, bet um, te nebija tik daudz runa viņu sarakstē par um, galvu nociešanu, bet uh, šeit bija runa vairāk par šītiem īrākām, par provokācijām. Jā. That video of, of, of, the, of the beginning of birth, it was... Runājot par... Uh, today, I mean, it's, it's almost impossible. Par galvas nociešanu, uh, tas tiešām bija briesmīgi, bet ISIS video galvenais mērķis, jā, tad, kad viņi uzņēma šo, šo te uh, Eh, šos te video, viņi iedvesmojas no filmām un video spēlēm. ISIS cenšas uh, radīt tādu vārdarbīgu teātri, radīt uh, tādus kultūras rāmjus, kultūras uh, ietvaru un radīt rezonanci. Un tas ir ļoti svarīgi, jo pat vārdarbība tiek pārvērst par tādu kā pozitīvu teātri. Uh, izrādi. Ir droši vien dīvaini to dzirdēt, ka es tā saku, bet ir daudz uh, vieglāk skatīties Daesh uh, uh, nāvsodu izpildus video nekā Alkaīda, jo kaut kādā brīdī mēs redzam saikni ar videospēlēm un, un filmām, un tas ir ļoti interesants fenomens, jo tādējādi Eh, ra, ra, tiek radīta tāda kā pozitīva attieksme eh, pret vārdarbību. Es negribu teikt eh, visai uh, paaudzēji, jo tas nav tāds mainstream fenomens, bet tas piesaista, tas pievilina un fascinē daudz plašāku uh, skatītāju loku nekā Alkaīda. Nika Bēra video, un uh, tas ir mans personīgais viedoklis. Uh, analizējot pusotru tūkstoši, tūkstoti daļu video, um, labi, mans viedoklis tik un tā ir subjektīvs, bet uh, Al-Qaida, um, viņi gribēja vienkārši radīt teroru, izraisīt uh, paniku un bailes. Bet šie uh, video ar uh, Uh, galvas nociešanu uh, ir veidoti, lai uh, tā kā pievilinātu, un ilgtermiņā tas ir um, netik vienkārši, kā jau es teicu, tas nav tāds vispār atzīts fenomens, bet uh, simtiem tūkstošu uh, mūsu pilsoņu arī identificējas ar šiem video, jo viņi pavada laiku spēlējot video spēles, skatoties uh, uh, televīzijā filmas, tāpēc ir tāda kultūrāla saikne. Un līdz ar to tas ir ļoti tā gudri un viltīgi no īsīs puses tā rīkoties, un mums tas savukārt ir izaicinājums. Alkaida žurnāls uh, Um, tur bija ASV pilsonis Alavlaki, kurš uh, publicēja tātad uh, instrukciju, kā mājās uztaisīt sprīdzekli. Bostonas uh, uh, gadījumā tika izmantot šī instrukcija. Un Alkaida sekotāji tikai kopēja uh, pāris reizes šo instrumentu kopumu, bet pēdējos divos gados redzam, ka ISIS sekotāji uh, vairāk kā 20 reizes ir uh, nokopējuši ISIS metodoloģiju, kas tika publicēta 2016. gadā. Tas tāpēc, ka šie video ir efektīvi, sociālajie tīkli ir ļoti izplatīti, bet eh, tomēr konstatējam, ka ISIS video rada eh, lielāku iesaisti. Jā, nekas jauns tas nav, bet uh, viņiem ir lielāka ietekme. Um, es domāju, ka mēs par to varam vienoties. Jā, varbūt nekas pārāk jauns tas nav, bet tas uh, skatītāju skaits, ko viņi sasniedz ar saviem video, tas mums rada milzīgs izaicinājums ilgtermiņā. Tas ir tas, ko gribēju teikt. Paldies! Merci! Paldies! Paldies, Lesekas kungs, par jūsu atbildi. Tas noved pie tā, ka mums ir jāpaplašina uh, mūsu uh, jautājumu spektrs, kam pievēršamies, jā, mēs redzam, ka aizvien uh, veiksmīgāk šī izplatīšana notiek. Jūs neatbildējāt uz Danžāna kunga um, Eh, teikto, ka nesot tādi vientuļie vilki. Nu, man ir pienākums apkopot teikto, bet lūdzu, jā, nu par to jau nav debats, bet tas vienmēr eh, ir tāds eh, formulējums, kas man liek tā kā satrūkties, runājot tiesiskā kontekstā, pat ja izpildītājs ir bijis viens, pat ja ir tas bijis viens cilvēks, kas uh, to ir darījis, tad vienmēr ir arī citi iesaistītie, arī radikalizācijas procesā, kaut vai tas būtu tieši saistē, piemēram. Es domāju, ka zinātniski runājot šīm terminām nedaudz trūkst satura, bet nu labi. Lesekas kungs, vai vēl kāds cits grib atbildēt? Šīs debatas ir fascinējošas Mēs par to varētu vēl ilgi diskutēt. Jā. Es pilnībā jums piekrītu, ka mēs runājam par dažādām niansēm. Un Barcelonas terorakts tur bija dažādi aspekti. Barcelonas teroristi sākumā centās ar spriedzekļiem uh, um, īstenot terora aktus, un šie spriedzekļi bija tie paši, uh, ko. ko uh, kādā filmā uh, kāds uh, taisīja savā virtuvē. Tas bija 2016. gadā. Tātad tie paši komponenti tur bija. Bet, nu, protams, video, kuru publicēja ISIS 2016. gadā, nav vienīgais eh, iemesls izskaidrot šo uzbrukumu. Protams, bija kāds cits cilvēks, kas ieradās no ārzemām, ārzemēm, kas uh, radikalizēja Barcelonas jauniešus, tur bija vesels personīgās radikalizācijas process. Tas ir ļoti sarežģīts fenomens, un uh, šīs, uh, tas viss noved mums pie secinājuma, ka terorisms ir kļuvis daudz sarežģītāks nekā agrāk Mums ir jāņem vērā ļoti daudzi aspekti. Piemēram, pirms 20, 10 gadiem erori, terorisma vienādojums, ja tā to var saukt, bija tāds kā uh, lineārs. Un tagad ir tik daudz uh, nezināmo dažādi aspekti šajā vienādojumā, ir tik daudz sastāvdaļu, un šis vienādojums vairs nav lineārs Varbūt mēs nevaram runāt par vientuļiem vilkiem, drīzāk jārunā par tādu kompleksu hibrīdu fenomenu. Merci! Paldies, ka piedalījāties šajā jautājumu un atbilžu apmaiņā. Un tagad vārds Annai Gomešai lūdzu. You can't be anywhere, everywhere, uh, but anyhow. Uh, Es gribētu norādīt to, ka Barcelonas gadījums, par ko jūs runājāt, bija piemērs, ka tas, eh, kurš to izdarīja, viņš pilnībā pazuda no jebkādas internetu kontrolas. Tas, ko viņš darīja, tad tas iespējams, ka eh, tiešais sistēma eh, viņu tomēr varētu novērot viņa aktivitātes. Mans jautājums ir saistīts ar to, Jā, kāda ir mūsu situācija? Nav runa tikai par to, kā uh, noteikt, izmeklēt, bet uh, par to, kā efektīvā veidā cīnīties pret darbiem. Nu, protams, ka ir vajadzīgs liels zināšanas uh, par islāmu, par to, kāda uztvere, kāda ir uztvere sagrozījuma, kā, kas tur eksistē. Bet otrs jautājums ir uzņēmumu vadītāji. Kā, jā, kā viņi aktīvi rīkojas noteikšanā. Viņi saka, ka viņi ne, nekad nav bijuši apmācīti, bet viņiem nav nekādas prasmes, nekāda treniņa. Acim redzot, ļoti ierobežot efektivitātē, ko viņi dara. Arī valodas zināšanas nav. Kas ir teicis darīts, lai risinātu šo jautājumu? uzņēmumus, kas pieņem darbā, nodeļ nu, vadītājs, kas darītu šo darbu. Jā, protams, ka daudz kas atkarīgs no tehnoloģijām, kas ir internetā tiešsaistē, piemēram, kriptovalūtas eh, vai ķēdes, lai instrumentalizētu finansēšanu plūsmu teroristu finansēšanai. Jā, tas nav runa tikai par šiem izmaksām, kas ir uh, terorismu uzbrukstiem, bet par kaut ko daudz lielāku. Viņi varbūt varētu uzbrukt arī kritiskajām būtiskajām infrastruktūrām. Paldies, tagad vārds, vārds Farīkungam uz pirmo eh, daļu atbilde. Es neesmu eksperts eh, esošajos narratīvos, bet es zinu, ka Google un YouTube ir mēģinājuši veidot savu pretnarratīvu. Ja ir kāds kaut ko meklējis, viņi ir izveidojuši savu pretnarratīvu un viņi izvērtē šo klikšķu skaitu, cik bieži uh, Eh, šie klikšķi ir nospiesti un nav īpaši efektīvi. Drīz diez vai to varētu nosaukt par efektīvu pretneftīvu. Es eh, nesen valsts departamentā, eh, informācijas departamentā viesojos un viņi strādā pie šīs jautājuma, bet eh, tomēr jautājums eh, paliek par efektivitāti. Mēs eh, nedrīkstam aizmirst par šo uzdevumu. Jūs pavaicājāt par moderatoriem, par starpniekiem pareizi. Uh, Jā, 10 tūkstoši, 4 tūkstoši moderātori mums ir pazīstami. Lielākā daļa šie starpnieki nav tādi, kas strādā kā darbinieki kompānijās. Viņi nestrādā e, kā darbinieki, piemēram, Facebookā. Tie ir trešās puses pārdo, pārdevēji. Viņi tiek apmācīti, viņi tiek vienkārši pēta saturu 10 stundas vai vairāk dienā Viņi, viņi nav, nav tādi, kas ir apmācīti, vi, vi, viņi netiek apmācīti, viņiem nav arī pēc traumatiskā stresa slimība, um, ņemot vairāk, viņi strādā ar um, informācijas graujošu dabu um, Mēs zinām, ka ir tādi moderātori, bet mums ir jābūt gudrākiem. E, piemēram, bērnu eksploatācijas apkarošanas centrā ir daudz šādu starpnieku, viņiem e, ir labi organizēta sistēma, tie ir veseli uzņēmumi, un viņi tiek arī attiecīgi sociāli nodrošināti, un, un mums tomēr jāturpina strādāt, lai varētu izprast šo fenomenu. Tālāk šifrēšana. Tas ir sarežģīts biznes. No vienas puses mums ir nepieciešama šī dekriptēšana vai šifrēšana. Um, bet eh, tad ir šis end-to-end -end um, šifrēšana kā telegrama. Tad um, ne tikai uzņēmums, kuras eh, īpašumā tehnoloģijas var atšifrēt. Arī jūs uzprasties uz uh, problēmu. Un viena no lietām ir tāda, ka mums ir nepieciešams privātums, ne, nepieciešama ir drošība un arī. Eh, I, tomēr ir arī tāda tā kā mm, caurumi šajā šifrēšanā. Tas ir ļoti bīstami. Ko mēs esam izveidojuši robasta hashing tehnoloģiju? Mēs cenšamies arī noteikt attiecīgo saturu, pēc tam tā tiek likta platforma. Mēs šo tehnoloģiju liekam šifrētā domēnā un mēs analizējam datus bez šifrēšanas uzlaušanas. Un te mēs e, tiešām e, strādājam ar teksta vēstījumiem, kas mums ir zinām, ka tie ir nelegāli. Šeit ir jābūt līdzsvaram starp drošību un privātumu. Mums noteikti jādomā jautājumā par drošību. Mēs zinām, ka kriptovalūtas izmanto arī kriminālās organizācijas noteikti, ka tas tā turpināsies. E, bet mums ir tiešām jādomā par šo šifrēšanu un kriptovalūtām, jo tas notiks nenovēršami. Nu, nu, nenovēršami tas parādīsies arī tīmekli e, šie uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā, nekur nepazudīs, viņi atradīs ceļu, kā rīkoties. Eh, es domāju, ka es atbildēšu uz Komešas kundzes jautājumu. Tas, ko es teicu pirms tam, es pieminēju, ka otrs mērķis Eiropas Savienības interneta fórums ir palielināt apjomu efektīvai eh, alternatīvai šiem narratīviem, lai, jā, lai mēs nezaudētu mums svarīgus jautājumus. Kopš 2015. gada kur paša sākuma e, tas ir šī programma bijusi integrāla daļa no fóruma. 16 dalībvalstis ar darba semināriem, ar apmainījušās ar labākas prakses paraugām, ir vērtējušas e, ietekami, kas ir notikusi, lai arī tiešām izvairītos no resursu šķērdēšanas un dubultošanās. E, kā jūs zināt, mēs esam strādājuši arī, lai iedibinātu arī izcelības uh, centru strateģiskajā komunikācijā, Eiropas strateģiskajā komunikācijas tīklā, un mēs eh, strādājam kopā ar dalību valstīm un šoreiz arī ar iestādēm, lai iedibinātu mm, strateģiskos komunikācijas uh, kampaņu. Un kā jau es teicu, šis RAN ir uh, tīklus, kas palīdz mums arī strādāt ar pilsonisko sabiedrību, lai atbalstīt to kopā ar četrām lielajām kompanijām - Facebook, Microsoft, Google, YouTube un vairāk nekā 50 eh, pilsmo sabiedrības organizācijas un arī vietējās eh, darba semināra treniņš ir tie instrumenti, kas eh, ļauj mums vietēt un šos 6 miljonus izmantot pirmajā konkursu kārtā. Tātad darbs, darba dalībvalstu līmenī, līmenī, bet tikpat labi arī globāli, globālajā interneta formā, lai cīnītos pret terorismu sat, saturu ievietošanu internetā. Tātad Eiropas Savienībā tā ir otra medaļas puse kopā ar te, pret terorismu. Tas ir otrs svarīga iniciatīva, ko atbalsta arī ANO. Uh, Mēs strādājam ļoti cieši kopā ar viņiem, nedrīkstētu arī aizmirst, kādēļ mēs izņemam saturu. Tajā pašā laikā mums ir jāpalielina arī pilsoniskās sabiedrības darbība. Paldies! Merci bien! Paldies! Maitē Pagauzo, lūdzu, paldies, priekšsēd. Es spāņu valodā izteikšos. Pirmkārt, es gribētu jums trijiem pateikties. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Šī kombinācija tiem ziņojumiem, ko jūs šodien mums izklāstījāt, radikalizācijas fenomens arī runa par tiem stāstiem, kas ir pret to visu, par narratīviem. Tad arī mēs savā komitejā uh, strādājam pie šī darba. Un tad jūs runājat arī par šo video saturu. Piemēram, ko jaunieši domā, kāda ir vēsturiska priekšstati, ko mēs domājam, mēs, kas esam vecāki, mēs parasti nestrādājam šādu veidu produktiem, bet tie tomēr ir nepieciešami. Viņi pievērš mums uzmanību riska faktoriem, bet, kā jau teicu, mēs uh, drīzāk pazīstam šo klasisko radikalizācijas formu. Vai šī digitālā radikalizācija nacionalistiskajās kustībās Eiropā šādās grupās jūs arī esat uh, konstatējuši? Un uh, Tāpat kā arī otrs referents mums pastāstīja, proti satura radīšana kā pret stāsts, pret narratīvs. Vai jūs esat kaut ko jau izstrādājuši, lai mēs to varētu ņemt vērā mūsu komitejā? Bet kad mēs ar RAN, RAN ekscelenci strādājam, paldies. E, muchas gracias. Jā, paldies. Es atbildēšu spāņu valodā. Jā, man ļoti iepriecina, ka maita uzdev šo jautājumu. Es varu divreiz atbildēt, ir jā. Tā, tā ir dažs eh, fenomens no vienas puses, un otras puses un tā ir diskusija, kas mums bija pirms tam. Tas faktiski nav nekas nu, jauns, kas ir radies, bet varbūt, ka tas ir tādā lielākā apjomā, kaut kas, kas ir vēl lielāks nekā tas, ko mēs esam piedzīvojuši līdz šim. Šeit jūs, piemēram, redzat attēlus no video, ko es gribēju parādīt. Tā ir grupa, kur ir piekritēji, sakotāji. Drusku šeit ļoti piesardzīgi jālieto šie jēdzieni. Tā ir grupa, jauniešu grupa, kas simpatizē ETA. Tas bija 2016. gadā, tātad divus gadus, pirms diviem gadiem bija. Ir pagājuši, toreiz tika uzņemts šis videoklips, un tur bija visi simboli no ETA terorisma tika izmantoti. Tātad viss tas, ko jau toreiz uh, izmantoja, kas bija jau viņu cepures, tātad ETA, ko jau izmantoja toreiz kā simbolus. Un tas ir tas, kas, uh, kas patīk šiem jauniešiem. Un uh, tur šo vēsturisko notikumu Spānijā izmanto šādiem mērķiem. Tie bija četri jaunieši, kas tika sodīti, jo viņi uzbruka policistiem Kvada Sevilla. Tas bija svētku laikā, un viņi arī nodarīja lielu kaitējumu. Šie jaunieši piederēja pie kustības piecus gadus pirms šī uzbrukuma. Viņi arī dedzināja dažās demonstrācijās, piemēram, marionetes viņa sadedzināja, kuras attēloja ierēģņus. Tika parādīts, kā var uzbrukt uh, ierēģiem un uh, parūpēties par to, lai viņi pazustu. Diviem ierēģiem vērā uh, eh, viņi bija ar savu ģimeni, ar sadarbotē arī viņi uzbruka viņiem. Uh, Tādā veidā mēs uh, varam konstatēt, ka šīs ekstrēmistu grupas, kas uh, izma izmanto digitālos instrumentus, linkus, bet arī kultūras uh, norādes, uh, atsauces, lai plānotu nākotnes uh, akcijas, uzbrukumus vai arī veikt dažādas improvizācijas vai plānots pasākums uzbrukums. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai mēs visi uh, apzinātos eh, nozīmi, cik svarīgi ir cīnīties pret eh, vardarbīgām ekstrēmistu grupām un cik svarīgi šo cīņu uzvarēt. Jo tās nav tikai tādas klasiskās struktūras, bet ir arī tāda kultūras dialektika, kas eh, var izm tikt izmantots kā instruments, lai stimulētu šos vardarbīgos jauniešus lai viņus iedvesmotu. Un tad šis eh, pretstāvs, pretnarratīvs, tam vajadzētu būt arī tādā, ka mēs arī kultūras ziņā kaut ko darām pret to, kā mēs radām kultūras produktus, kas parāda, kā upuri cieš, ko nozīmē valsts, un eh, lai tas viss būtu pievilcīgi arī jauniešiem, saprotams, viņiem. Eh, Lielas paldies! Tālāk Albrecht kungs, un pēc tam Deprē kungs. Paldies! Es nevarēju būt šeit klāt no paša sākuma, un uh, varbūt ka atkārtošu kaut ko, kas jau tika teikts. Es klausījos, tika teikts, ka problēma, ka ir kaut kāda veida hypes, šajā attīstībā kaut kāds kulminācijas punkts par uh, terorismu, atbalstu digitālajā jomā, sfērā. Ja es to salīdzinu ar klasiskajiem mēdījiem. Mums bieži vien bija diskusijas, diskurs par kaut ko, ko televīzijai vajadzētu rādīt noteiktās situācijās, vai ko televīzijai nevajadzētu rādīt. Pat avīzes, ko vajadzētu rakstīt vai nevajadzētu rakstīt par to, piemēram, ja runa ir par uh, psiholoģisko kontekstu cilvēkiem, kas ir situācijā, kad viņi, piemēram, grib izdarīt pašnāvību. Tādēļ mums vajadzētu ļoti piesardzīgiem būt ar šiem dažādiem vēstījumiem, kas tiek parādās medijos, bet, protams, sociālajos medijos to ļoti grūti ir panākt. Un uh, šādas debates bija tādā ļoti tādā pamatformā, ja mēs runājam par audiovizuālo mediju saturu regulējumu, kā, piemēram, lietotāju aizsardzību, uh, jauniešu aizsardzību. Un tie bija noteikti jautājumi, kā piemēram bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un tādi jautājumi. Nu, nav tas gluži piemēroti. Tāda dinamika, kā runājot par radikalizāciju, piemēram, nemoderēts saturs sociālajos medijos, un es patiešām gribētu zināt, ja tur ir kaut kāda pieeja, kā to visu varētu sasniegt, eh, lai būtu kaut kāda veida moderācija pārvalde tam visam. Protams, ka mēs visi arī zinām, ka sociālajā medija ir to taisa cilvēki, bet viņi jau nemoderē to visu. Un līdz ar to tā būtu vienmēr iejaukšanās no malas. Paldies. Farī kungs. Farī kungs, jā, jūs šeit eh, esat tādā sarežģītā. Uh, jomā. 2008. gadā mēs izstrādājām savas tehnoloģijas, lai apkarotu bērnu pornogrāfiju. Mums bija līdzīgi jautājumi, bet eh, likums par bērnu pornogrāfiju saka, ka materiālam ir jābūt seksuāli eksplicītam. Es nezinu, ko tas nozīmē. Mums bija arī jāpārbauda vecums, un tas nav viegli izdarāms internetā. Uh, Un tad, kad mēs e, strādājām, mēs e, centāmies e, skatīties, lai šeit nebūtu pretrunas, tā kā ir māksla, literatūra un, un tā tālāk. Un, un mēs zinājām, ka bērnu vecums tas ir 12, par, par, par 12 gadiem mēs tur īpaši ne, neraizējamies, un tad ir jābūt ļoti skaidram, skaidri izteiktam seksuālam rāksturam materiālam. Par to netika izvērstas nekādas debats, mēs pieņemam, ka tas ir sakārtots, un tad mēs no, to nokārtojam, sapcīt, tā bija ļoti liela eh, tāda lieta, un tad mēs pārgājām uz pelēkām zonām. Jāsaka, šeit ir ļoti kompleksa šī analoģija. Uh, E, internetā e, saturs nav īsti skaidrs, vai tas ir ekstrēmists, vai tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas slavina rietums, vai kā. Grūti pateikt, e, bet ir tādi video materiāli, kur ir aicinājumi uz vardarbību, skaidri parā, parādīts vardarbības akts un vissliktākais no visām iespējām mēs eh, atzīmējām eh, ko, konkrēti skaidri izteiktu vardarbību un tad sākām meklēt kaut ko pa vidu. Bet jāpaturprātā, ka tie ir privāti uzņēmumi, viņiem ir tiesības strādāt saskaņā ar saviem līgumiem. Eh, piemēram, Facebookā nav, nav pie, pieļaujams izvietot mm, pieaugušo pornogrāfiju un, un arī attiecībā uz aizsargāto runu. Bet pa, paši uzņēmumi galu galā rīkojas kā starpnieki, paši lemj, ko likt un ko nelikt. Un galu galā ir arī monopolu uzņēmumi - Facebook, YouTube un, un, un, un tā tālāk. Um, Kā, kādā veidā um, jūs to varat līdzsvarot? No vienas puses ir uh, privāts uzņēmums, no otras puses ir gigants, kam tiesības ir kontrolēt uh, arī um, savu runu. Bet eh, no vienas puses eh, mēs varam sākt darbu ar skaidri izteiktiem jautājumiem, kur ir bīstams saturs, kas ir tiešām vardarbīgs un no sākuma sarežģītāko, un pēc tam pārējiem uz vidusposmiem. Eh, paldies. Jautājums, ko Ābra kundze uzdeva, ir izšķirošs, būtisks. Tas ir, ir atšķirīgs no perspektīvas, ko te kolēģi pārstāv no Atlantijas okeāna otras puses. Jā, un ir skaidrs, kāda ir sociāla medeja eh, loma un kā to visu atspoguļot. Tas drīzāk ir tāds eh, filozofisks jautājums, kā tas ir. Tas ir vairāk, eh, varbūt lielāks izaicinājums no ASV, bet arī no Eiropas Savienības, kur mūsu likumdošanas ietvers ir atšķirīgs nekā ASV, bet tajā pašā laikā e-komercijas direktīva sociāla mediju platformas izslēdz no atbildības par šiem saturiem. Šī platforma uh, ir eh, veidot tā, kā attiecībā uz to, kā tur tiek, kāda veida saturs tur tiek veidots, kāds ir augšuplādēts. Tā, tā ir ļoti liela uh, atbildība par to, vai kāds ir atbildīgs par saturu vai nē. Un interneta fórums to uh, risina ar uh, brīvprātīgu schēmu. Tas ir uh, uzņēmuma atbildība, kas tiek, uh, kas šeit iezīmē, kas nosaka šo demarkācijas līniju. Un uh, Protams, tas ir mazāk skaidrs nekā bērnu pornogrāfijas gadījumā, un dažas uh, uzņēmumi ļo, rīkojas ļoti agresīvi. Jautājums ir par vērtējumu no gadījumu uz gadījumu par moderatoriem, un mēs diskutējām ar Gomišu kundzi par treniņu, piemēram, 10 tūkstoši moderatori Facebookā. Uh, pēdējos četros mēnešos ir pieņemti darbā. Un tā ļoti sarežģīta diskusija, un mēs sekojam tajā fórumā, lai saprastu, Jā, kā, nu kāda veida uzskats ir par to Atlantijas okeāna otrā pusē? Vēl ASV ir viena lieta, ko svarīgi saprast. YouTube, Facebook uh, runā par pirmo grozījumu. Uh, T tas ir divi, uh, sadaļa 230 no um, pieklājīgas komunikācijas aktā. Tur rakstīts, ka platformas nav atbildīgas par saturu, kas ir uz platformas. Publicētāji gan ir atbildīgi, un tā kā mums ir 230 CDI I likums, tas visu regulē. Un tad arī šeit notiek šī pretruna ar moderāciju, ar starpniecību, un tas ļoti svarīgi tik līdz platformas tiek uzskatīts par publicētāju, tas ir, um, tie ir um, šie statnieki, viņi tad uh, zaudē savu aizsardzību saskaņā ar 230 aktu, un tad viņiem ir liela problēma ar tiesību pārkāpumu. Un lūk, te ir pretruna, kādā veidā jūs ļausiet viņiem mini, minimizēt savu atbildību, tāpat laikā jūs gribat rosināt, lai viņi ir kā starpnieki un novērš šo naida, sat, naidīgo saturu. Merci. Paldies. Deprēkungs. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies mūsu oratoriem. Un es gribētu teikt, ka es gandrīz esmu kā kromaņos perioda mm, cilvēks runājot par jaunajām tehnoloģijām. Man sapratne par šīm lietām ir ārkārtīgi primitīva. Lesākas kungs, es jau klausījos jūs debatē ar Danžanu kungu par to, kur ir jaunais, kur vecais terorisms. Es nedomāju, ka tāds jaunais terorisms eksistē. Es domāju, ka terorisms vienmēr ir un paliek terorisms. Bet profesionālisma līmenis, ko mēs tagad redzam uz šo datubāzes, par ko jūs esat publicējuši, tas ir pārsteidzoši. Jūs rādījāt. Um, mums e, savu tābulu, redzējāt, cik daudz video un vēstījumu tiek izlikti katru dienu. Tagad jūs e, e, teicāt, ka tagad ir mazāk šo materiālu, jo tas līdz ar to, kā mēs esam sakāpuši daišu viņu teritorijā, cilvēks saņem mazāk šādu naidīgu video un šai ziņā. Uh, Es esmu ļoti pateicīgs jums, jūs devāt mums um, šos ciparus, statistiku, kas ļauj mums izvērtēt šo um, fenomenu un arī profesionalizācijas līmenī, jo šeit ir jābūt arī gudrībai, lai iefiltrētos uh, arī sabiedrības kultūrālajā saturtā un um, es klausījos uh, Fārida uh, kungam. Ja pareizi mm, sapratu, jūs, jūs teicāt, ka jūs esat izveidojuši programmatūru, kas varētu automātiski identificēt um, pornogrāfisko saturu, un jūs varat pieprasīt, lai tas tiektu dzēsts, vai arī automātiski jūs to slēdzat. Pareizi? Jā, pareizi bet varbūt ar vienu izņēmumu. Eh, šī programmatūra pati pa sevi nenosaka, neidentificē pornogrāfiju. Šī programma, eh, tas eh, cilvēks ir tas, kurš uztur šo materiālu un programmatūra no šī satura izvelk unikālu parakstu, un tad ik viens eh, video vai mm, attēls, kas tiek izvietots, tiek, tiek salīdzināts ar šo parakstu. Eh, un mēs, ko mēs darām? Mēs eh, kontrolējam šo situāciju, tā mēs atrodam tos mm, attēlus fonogrāfiskos, kas jau ir bijuši, un mēs cenšamies to apkarot un novērst atkārtotu izvietošanu. Labi, Eh, tālāk, eh, kā īstenis neandertālietis, turpināšu savu vaicāšanu, saka Debrēkums. Eh, tad ir mm, kaut, kaut kādi filtri, kas kaut ko dara, un rezultātā šis attēls manā ekrānā nenonāk. Bet kas attiec uz šiem attēliem? vai te nav iespējams radīt filtrus, kas rada un vienu un to pašu rezultātu. Piemēram, galvas nogriešana. Šeit es tiešām piekrītu kad, kad tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti delikāts, jūtīgs, lai, lai to izrādītu. Un tad šeit varētu būt tāds tā, mehānisms automātisks, kas noraida šādu saturu. Un vai nevarētu būt tāds automātisks filtrs, kas visu tādu noņem nost? Otra lieta. Uh, mūsu valstis karoja pret daļuši. Mēs sūtījām mūsu lidmašīnas un amerikāņi un franči un beļģi un briti e, sūtīja savas lidmašīnas uz daļuši teritoriju. Mums ir karš. E, iedomājieties, teiksim, 46. 5. 44, 45. gadā netiktu pieņemta Japāņu pro, tekstu propaganda. Kas te būtu noticis? Un, kas noti, un tas notika tieši ar Daešu. Jūs karojat pret Daešu. Jūs gribat likt viņi, viņiem šķēršļus. Tagad viņi sakauti, nu, varbūt nav pilnībā, bet tomēr. Nu, un, un šis saturs, kas ir marķēts kā Daešu vai Daešu teksti, vai jūs nevarētu to visu automātiski izfiltrēt? Ja mēs atkal karojam, tam jābūt karom, karam līdz galam. Visādā veidā ir jābūt arī sūtījumam mums, lai mēs varētu arī cīnīties. Un komisija, es saprotu, ka jūs pārzina Google, Facebook, YouTube, visu šo sadarbību, bet eh, mums vi, tikai izvirzam savas prasības, dariet to, to, bet mums vajadzētu pieprasīt, vai te mums gal galā nav mūsu rīcībā kaut kas, kas ļautu mums pieprasīt stingrāk no viņiem. Ja ICT tehnoloģijas, ja liek privileģētā veidā terorismu, mums taču ir uh, viņu zināmais modus operandi. Viņi izmanto mm, tādus un tādus līdzekļus, nāzi vai tam līdzīgi, lai būtu maksimāls šis slepkavība. Vai mēs nevarētu pieprasīt no operatoriem, lai viņi dara kaut ko vairāk nekā tikai to, ko viņi tagad dara, kā minimumu pieprasīt. Lūdzu, pieprasiet no viņiem darīt kaut ko. Paldies, Fārīd kungs un pēc tam Lesāka, tad komisija, un pēdējais jautājums to uzdos Demēras kungs, un tad galējā atbilde. Es ļoti svarojos, bet laiks skrien vējas pārniem. Vispirms es biju piekrītu, ka jūs esat saniknots. Tiešām runāsim par dažām lietām. Vis, vispirms mums ir tehnoloģija, kas varētu automātiski slēgt saturu. Jā, mums ir. Uh, Tikai šī e, tehnoloģija netiek izmantota agresīvi, netiek attīstīta, netiek paplišināta, un es saprotu, kāpēc jūs esat vīlies, un dažkārt ir e, tehnoloģiski ierobežojumi, mēs vienkārši nevaram darīt labāk, un tā, nu, tas ir. Bet īsnībā tā nav problēma, tā ir gribēšanas programma. Kompānijas negrib šādi rīkoties. Tātad tehnoloģija eksistē, tā ir. Un vēl viena lieta, jūs vaicājāt, kāpēc mēs nepieprasam, neliekam kaut ko darīt, bet eh, par šo saturu, pretstatā bērnu pornogrāfijai, ir jāsaprot, ka šis eh, saturs nav fundamentāli nelegāls. Mēs esam aizvainoti, šeit ir bīstamība, bet tas nav nelegāli. Ja tas būtu nelegāli, tad mēs varētu pieprasīt. Un kur nāk šis spiediens? Eh, spiediens var nākt no šī orgāna. Uh, ASV. Tas ir likumdošanas spiediens. Varētu nākt spiediens arī no reklāmdevējiem. Gal galā YouTube, Twitter un Facebook nekur nedēsies, ja reklāmlicēji nemaksās viņiem par to, ka tiek reklamēti viņi, protams, Unilever, Johnson Johnson un, un, un citi izpildirektori, visas lielās kompānijas. Kāpēc viņi neizdara spiedienus tehnoloģiskiem uzņēmiem, sakot, lūk, mēs negribam uh, lai, lai būtu šis indīgais saturs mūsu platformos, un mēs nemaksāsim jūs vairāk, ja jūs neapturēsiet šo saturu. Lūk, no šī virziena būtu jānāk spiedienam. Un trešais spiediens no cilvēkiem. Mēs esam platformu lietotāji, mēs visi to lietojam. Es izmantoju YouTube, Google, es neizmantoju ne Facebook, ne Twitter, bet es visu pārējo izmantoju. Mēs esam atbildīgi, jo mēs turpinam lietot šīs platformas. Uh, Es um, nedomāju, ka šeit ir tehnoloģiski kādi ierobežojumi. Protams, es nevaru ignorēt arī visus kompleksos tehniskos jautājumus. Tomēr uzņēmumi neizmanto eksistējušās tehnoloģijas, viņi atsakās attīstīt jaunas tehnoloģijas, un kas ir pilnīgi skaidrs. Vēl viena lieta kā jūs apstiprināt savu taisnību, tad, kad ASV eh, eh, kompānijas ir iesūdzētas mm, tiesā par autoru tiesību pārkāpumiem, kas notiek? Uzņēmumi pēc šādiem gadījumiem eh, kļuvuši ļoti gudri sakārto autoru tiesību lietu, jo ir tiesa. Un līdz brīdim, kamēr nebūs kaut kādi finansiālie stimuli un to tātad atņemšana, tas nekas nemainīsies. Uh, Un Lesakas kungs, lūdzu, vai jūs gribat kaut ko teikt par visiem instrumentiem un vēlēšanos to izmantot? Jā, paldies. Gribētu piekrist savam kolēģiem. Jā, viņš e, runāja par to, kāda ir mūsu attieksme, bet vajadzētu šeit raucīties, kāda ir situācija visiem no jums, kas, jā, pašlaik tieši notiek, nekādi triki, interneta tāda uzņēmuma vēlēšana, vēlme, griba. Ir svarīgi, kā jūs zināt, vakar. Tas, laikam, nedarbojas. Nu, kas šeit tagad notiek?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 Daži viņa uh, runas pārstāvis. Jā, viņš paskaidroja, uh, kādēļ uh, ISIS turpinās darboties. Domāju, ka mēs visi. Nu, mēs varam vienoties, ka Jā, tas nav piemērots saturs, kas varētu būt internetā. Tas nav labi, kā viņu runas vīrs tur izsakās. I'm gonna show you. Nelielu triku šeit uztaisīšu. Uh, sorry, sorry for this. It's, it's, it's one minute. Tiešām ļoti atvainojos, tas viss ilgs vienu minūti. Ou alors, ou alors, pendant que vous euh, moulinez... Kamēr jūs cenšaties atpiņķerēt, es došu vārdu komisijas pārstāvim. Uh. Uh, monsieur... Deprekungs. Fóruma spēks ir jāskatās plašāk. Tā ir tāda voluntāristiska pieeja komisijas plānos. Tas nav tas, kad mēs gatavojamies gatavojam darbu pie šī fóruma, mēs arī gatavojam direktīvu par terorismu. Un šādā fórumā dalībvalstīm ir izteikta prasība veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu teroristu propagandu ātru no izvākšanu. Šo pasākumu starpā var būt arī nacionāla līmenī noregulējums. Tātad eh, mums no vienas puses ir jāparedz iespēja dalībvalstīm rīkoties un uh, Piemēram, Vācijas regulators to jau ir izmantojis eh, un pieskaņojis to Eiropas Savienības eh, direktīvai. To, ko pretterorismu direktīva prasa darīt, no otras puses darīt, mums ir jāievieš arī fóruma brīvprātīgā pieeja, kas arī ir devus rezultātus. Un tagad mēs esam situācijā, ja mēs eh, būs transpozīcijas laikā, uh, transponēšanas laika beigas, eh, tad mēs eh, paraudzīsimies, ko dalībās ir izdarījušas, un otras puses, eh, lai novērtētu progresu, brīvprātīgai pieejai mēs arī strādāsim. Jūs zināt, ka tas ir sarežģīts jautājums, jo tur ir sociāli ekonomiskie pamatiesības iesaistītas, kas ir lēmumā vai izvērst iniciatīvu vai nē. Un tādēļ mm, ir eh, arī šis jautājuma novērtējums. Un eh, mums būs jāatrod arī viss atbildes, lai mēs būtu spējīgi pieņemt lēmumu, kā gan izskatīsies eh, progress līdz šim, vai ar to pietiks, vai arī likumdošanas līmenī vajadzēs rīkoties. To jau arī sākumā teicu. Šis lēmums tiks pieņemts starp jūliju un septembri. Paldies! Ksavjerkungs, jūs esat gatavs arī atbildēt. Jā, vakar es redzēju video. Tad tā bija runas vīra šī runa. ISIS 36 digitālie linki sociālajiem medijiem, lai izplatītu šo vēstījumu sekotājiem. YouTube vēstījums. Abi vēstījumi. Jā, tas diemžēl tagad nedarbojas viss šī sistēma. Ja jūs ejat. You to, YouTube. Uz YouTube paraudzēsimies, kas notiek. Ah, I'm not, don't worry. This is gonna do it manual. If you, if we go to YouTube, we can see. Ejot uz YouTube, šeit var redzēt eh, šos vēstījumus, šo saturu, ka tas ir eh, novākts, izņemts, šis vakardienas saturs. Bet ja mēs ejam, piemēram, Googlā, tas ir tas pats eh, īpašnieks, kas YouTube, visi šie vēstījumi ir tur. Tā, tā, tas ir tas pats uzņēmums, kas vienā platformā ir izņēmis šo saturu, bet nav izņēmis visu šo saturu citās platformās. Bet tā ir tā pati, tas ir tas pats uzņēmums Tātad šie 34 linki, tātad vairāk nekā 30 digitālai saturi ir atvērti visai pasaulē. Tātad šī runas vīra runa ir pieejama, tātad, ja savā ziņā arī gribas jautājums. Šie uzņēmumi nesaprot, ka šis saturs vēl joprojām ir tur. Tātad, ja mēs izņemam to ārā no, kādēļ viņi nezinu, to gan Google arī izņēmuši no YouTube. A. Ja, piemēram, jūs katru dienu skatāties sociālajos medijos, ir, ir ja, nu jā, ir ska, jābūt skaidram, kur šis saturs ir ielikts. Iespējams izņemt. Protams, ka to var uh, sekošu laikā izdarīt. Vai tas notiek? Nē. Nezinu, kādēļ. Merci, c'est désespérant et inquiétant. Euh, Paldies, tas ir tiešām satraucoši. Žeržas Deprē, tikai viens jautājums. Kā jau es pirmie teicu, mēs īstenojam kāru pret Daešu. Daesh apdraud visu mūsu sabiedrību, jo viņiem uh, nerūp vai upuri ir, uh, kas ir upuri, viņi nogalina nevainīgus cilvēkus, un uh, policija izlūkdienas strādā, lai uh, pret viņiem cīnītos. Tātad, kas mums liedz teikt, ka visa informācija, kas nāk no Daesh, ir aizliegta sociālajos tīklos? Mēs tad neļausim uh, mūsu sabiedrības ietvaros tādam uh, ienaidniekam īstenot propagandu. Kas mums kavē to darīt? Wanna... Ja valstis grib uh, Eh, pieņemt likumus, ka nedrīkst eh, izplatīt propagandu, tad mums ir instrumenti, lai to īstenot, bet uh, Uh, valsts tādus uh, likumus nepieņem, un uzņēmumi to negrib darīt. Uh, saprotiet, ka uzņēmumiem katru dienu ir jāņem ārā saturs, un tik līdz viņi to sāks darīt daudz un tikti, viņi saskarsies ar problēmām. Es piekrītu jūsu sašutumam, mums vajadzētu būt sašutušiem par šīm lietām, bet es gribu uzsvērt, ka tas nav tehnoloģisks ierobežojums. Tā ir izvēle to nedarīt, un starp citu es gribētu minēt, ka Ekstrēmists projekts, ekstrēmists apkarošanas um, projekts ir lobējis YouTube, izdarot spiedienu, lai izņemtu attiecīgs video, un tas aizgāja, aizņēma gadiem, un tad, kad tas tika izdarīts, tad vairs nevarēja atrast šo saturu. Tātad tas ir iespējams, bet tikai viens gadījums, kas mums aizņēma gadiem ilgi, un tas nenotiek, tāpēc, ka uzņēmumi to negrib darīt. Tik vienkārši tas ir. Jums vajadzētu viņus piespiest. Lesakas kungs, jūs gribat eh, vienu minūti atbildēt. Un tiešām žēl, ka Facebook pārstāvs šodien nevarēja mums pievienoties. Vai nu viņš ir slims, vai eh, diplomātisks kāds kavēklis ir gadījies, nezinu. Ļoti īsi lūdzu. Uh, es domāju, ka eh, šis ir tāds sagatavošanās jautājums. Šie tehnoloģiju uzņēmumi vairs nav tehnoloģija uzņēmumi. Pēdējos piecos gados e, tie ir kļuvuši par valdības struktūrām. Tātad šie uzņēmumi, ko mēs tagad minam, tie ir pārvaldības uh, spēlētāji, jo viņi var uh, radīt sociālo kontrastu, identitātes, mobilizēt cilvēkus. Uh, vairāk nekā politiķi vai valstis. Kas tad ir problēma? Viņi neizmanto uh, savus resursus un nu, darbiniekus, lai saprastu šo jauno lomu, kas viņiem ir. Tas ir gribas trūkums, jā, bet tas ir arī sagatavotības trūkums darbinieku vidū, jo viņi nav pietiekami apmācība, lai atpazītu šo saturu. Un, uh, Viņiem tas būtu jāvar, jo viņi sabiedrībā spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Un pēdējā mēneša laikā redzējām, kas notiek, kad uzņēmums neapzinās, cik svarīgu lomu tas spēlē uh, sabiedrībā. Un šo te kontroļu trūkumu dēļ ir bijusi ļoti uh, dziļa ietekme uz politikas attīstību. Tātad šiem uzņēmumiem ir jāsaprot, kāda ir to loma, Viņiem ir jāapmāca savu darbinieki un jāsaprot šie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies. Paldies! Dievs, Demēra kungs! Noslēgumā uzdodot pāris jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, paldies! Negribu nemaz uzdot jautājumu. Es uh, vairāk uh, vēlējos klausīties, nekā runāju, bet eh, gribēju izteikt pāris komentārus, kas attiec uz likumdošanu un uh, Eiropas Savienības likumdošana ir Eiropola direktīva, kur ir uh, arī tie paši jautājumi, par tiem pašiem jautājumiem, no ko mēs runājam šo pēcpusdienu. Vienkārši, lai sniegtu ideju. Ir ļoti vērtīgi eh, lasīt šo ziņojumu. Ir eh, ziņojums, pa, gada ziņojums par eh, kiber uzbrukumiem. Tas sauc jokta, tas ir saīsinājums. Un ir arī vēl pāris citu dokumentu, ko tiešām ir vērts palasīt, kas pieminē šajā ziņojumā. Tātad ir instruments, interneta instruments ir, ko tas dara, tas identificē nezināmu saturu, kurā var slēpties teroristu propaganda, kas ir ielikts eh, domēnā, un var pārvietoties ļoti ātri no vienas platformas uz otru, lai to identificētu. Un tā ir arī daļa no mūsu pašu Eiropas Savienības eh, likumdošanas. Nākošais ir par eh, informācijas tehnoloģijas sistēmu SPS, kas meklē teroristu saturu. Jā, un Eiropols strādā šiem jautājumiem. Gribēju tikai pieminēt to. Es domāju, tas viss ļoti cieši aizies to, ko mēs šo pēcpusdienu šeit dzirdējām. Kolēģi! Paldies, darbie kolēģi! Jūs vairs negribat izteikties, un es gribētu jums sirsnīgi pateikties par uh, to, cik daudz informācijas jūs mums sniedzāt uh, un cik aktīvas bija šīs diskusijas. Paldies par uh, šo te skaidrojumu, daudzumu un uh, to, cik precīzi jūs izteicāties. Šī informācija noteikti um, mums noderēs, pētīsim tos ceļus, kurus jūs ieskicējāt saglabāsim kontaktus, eh, turpināsim strādāt pie mūsu ziņojuma, kas tiks prezentēts Eiropas parlamentā. Paldies jums, kungi, jūs varat palikt mūsu vidū. Mēs eh, tagad eh, aicināsim pēdējā paneļa dalībniekus ar Mehelens mēru.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 Darbie kolēģi, nedaudz esam iekavējuši. Ah oui, ils sont en train d'adapter. Bien, mes chers collègues. Dargie kolēģi, piedāvāju jums uh, apsēsties savās vietās. Negribu jūs steidzināt un tomēr. Uh, lūdzu, apsēdieties savās vietās, sveiksim mūsu viesus. Et, uh, de nous permettre de... Lai mēs varētu sākt uh, šo te ceturto palīdz diskusiju. Tā arī būs pēdējā diskusija mūsu uzklausīšanā šodien. Sākām to jau no rīta. Noslēgumā, lai noslēgtu šo dienu, šīs debatas, esam izvēlējušies likt uzsvaru uz veiksmes stāstiem, uz labākās prakses piemēriem, kurus varētu izmantot arī citur, ne tikai Beļģijā no kurienes būs piemērs. Un ja ir atšķirīgi apstākļi, kas prasa atšķirīgu pieeju, pielāgot katrai situācijai, um, mēs redzam, kāda ir draudi, kāda ir reakcija uh, un kā tas viss mainās, uh, lai cīnītos uh, veiksmīgi pret terorismu. Un pat, uh, ja atšķirīgos apstākļos mums ir jāizvērs atšķirīga pieeja, pat ja vienmēr nav iespējams centralizēti pieņemt lēmumus nacionālā mērogā un pielāgot, eh, piemērot tādu vienotu pieeju kādai teritorijai, kādam reģionam, šajā te pieejā um, paraudzīties, kas tad uh, ir uh, izdarīts vietējā mērogā, šī ideja tomēr ir ļoti interesanta. Uh, un noderīga mūsu darbā, izstrādājot ziņojumu. Tātad par labāko praksi mēs bieži runājam, tā sauktās best practice, kuras varam izmantot kā iedvesmu savotu, lai īstenotu uh, cīņu pret radikalizāciju. Un tagad man ir liels prieks, uh, kolēģi, jūsu vārdā sveikt uh, mūsu viesus, kas uh, ir gatavi ar mums dalīties savā pieredzē. Viņiem arī ir bijuši dažādi izaicinājumi, protams, bet viņi izstāstīs, kā tad viņiem ir tos e, izdevies e, e, pārvarēt. Fabians Karē no Parīzes, no Sociālo zinātņu un politikas institūta no Parinantēra universitātes. Un, uh, Viņš ir sociologs, uh, un eh, viņš runās par radikalizācijas fenomenu jauniešu vidū Francijā, jo īpaši um, jauniešu vidū, kuriem tiek sekots, eh, viņš stāstīs par saviem pētījumiem, un Karīkungs tātad stāstīs par to, kāda varētu būt labākā prakse, kā strādāt ar radikalizētiem vai uh, Uh, uz radikalizācijas ceļa esošiem jauniešiem. Un ar prieku sveicu arī Paskālu Faleks kundzi, kura ir ebreju muzeja um, darbiniece. Beļģijas ebreju muzejs uh, arī uh, saskārās ar terora aktu 2014. gadā, tam tika veikts uzbrukums, un trīs gadus pēc uh, šī slaktiņa, kad tika nogalināti četri cilvēki, uh, muzejs atkal vērs savus durvis, un 2017. gada oktobrī bija jauna izstāde. Šodien Faleks kundze runās par to, kā muzeja komanda strādāja pēc e, šī notikuma, kā atjaunoja uzticību un kā tad varēja strādāt, e, sveicot atkal apmeklētājus un veicinot e, iecietību un uh, viņas uzstāšanās uh, arī norāda to, ka, norāda uz to, ka mēs atkal saskaramies ar antisemītisma pieaugumu Eiropā. Un visbeidzot sveicu arī Bārtu Somersu, kas ir Mehelens mērs. Viņš ir ļoti pazīstams politiķis ne tikai Beļģijā, bet arī visā Eiropā. Viņš ir Flandrijas parlamenta uh, deputāts. Viņš eh, arī aktīvi strādā. Un varbūt varam izvēlēties tāpat strādāt kā iepriekšējā eh, paneļa diskusijā. Un eh, Bārts Somers 2016. gadā saņēma pasaules balvu mēriem, pašvaldību priekšsēdētājiem. Uh, Mm, viņš eh, arī ir sastādījis ziņojumu par eh, eh, radikalizāciju reģionu komitejā un par to, kā tātad cīnīties un kā iznot prevenciju. Jūs esat arī sarakstījis grāmatu Mehelena veidot labāku pilsētu un dzīvot kopā stratēģija um, pret ISIS. Un Somerskungs uh, droši vien runās par savu darbu un par paveikto, runājot par uh, radikalizācijas profilaks savā pilsētā. Došu jums vārdu, Somers kungs, 10 līdz 12 minūtes, pēc tam uh, došu vārdu Faleks kundzei un Karī kungam. Un tad būs debatas. Cool, thank you very much. Uh, I was... Paldies, no šāngļu valodā. Pirmkārt, gribētu uh, Tiekam liels gods būt šeit, un, protams, eh, būs sarežģīti pastāstīt ar savu desmit minūtēs. Jā, un eh, mēģināšu vairākus punktus pieminēt, eh, kas ir svarīgi, kas aprakstīja mūsu stratēģiju, un es domāju, tas varēs palīdzēt mums uh, aizsargāt mūsu sabiedrību pret vardarbīgu ekstrēmismu. Un gribētu šeit pieminēt vairākus punktus. Gribētu atgriezties pie tiem pamatiem, jo, jo ilgāk šī problēma eksistē, es vairāk redzu vien vairāk speciālistu, kas eh, rada ļoti sarežģītas teorijas, bet praksa to nav saistīta. Un uh, es strādāju, tas sakot, uz vietas, mēģināšu būt ļoti pragmātisks, konkrēts. Uh, sakot, ko var darīt. Pirmkārt, liek, lieta, ko gribētu jāpaturprātā. Uh, Prevencija pret radikālismu ir daudz efektīvāka nekā ārstēt radikalizētus cilvēkus. Ja kāds jau ir radikalizēts, uh, un ja viņam jau ir radikālas vardarbīgas idejas, uh, tad uh, deradikalizēt viņu, tas maksā milzīgi daudz naudas, laika un uh, panākumi nav garantēti. Un uh, Citās situācijās raugoties un vēsturē vislabākais, ko es varu darīt kā sabiedrība, ir eh, preventīvi strādāt, lai cilvēks atturētu no radikalizācijas. Tā tad cena par to, ko darīt, protams, visos līmeņos, bet eh, šajā visvarīgākā uh, vieta, kur to darīt, ir vietējais līmenis, jo tur jūs redzat cilvēkus, varat runāt ar cilvēkiem, un tas ir tas darbs, kas ir jāizdara. Šajā frontes līnijā pašā priekšā cīņā pret radikalizāciju. Trešais punkts process radikalizācijām. Var rakstīt grāmatas, eh, bet galu galā vienmēr viss ir atkarīgs no viena tā paša. Jūs varat to sareizināt ar ceļu, kā sektas uh, vervē cilvēkus. Tas ir izolācijas process. Jā, piemēram, tas sākas ar to, ka jūs sakāt, jūs, ja draugi ir musulmaņi, tad viņi nav labi draugi. Tātad, eh, un cilvēki, kuri pretendē būt par musulmaņiem un nav reāli musulmaņi, tad vajag atstāt. Tātad jūsu māte un tēvs nav pietiekami labi, tad viņi nav uz pareizā ceļa. Un galu galā viņi izolē, izolē jūs sastāst sazinko, un tad viņi var darīt jums, ko, ko ko grib, tas tā kā kaķis ir perspēlēģis. Viņi var indoktrinēt jūs, eh, un viņi to dara ar eh, cilvēkiem, kuriem kaut kas dzīvē trūkst, kas ir nepieciešams, viņiem nepieciešams jauns piepildījums dzīvē, un stāsts ir vienmēr tas pats. Viņa apsola jums labāku dzīvi. Tātad jūs, eh, tā sakot, misters nulle, zero, un jūs varat kļūt par varoni, hero. Uh, Un eh, tā, viņiem iestājas, ka tā nav viņu vaina, bet citu vaina. Un tad uh, viņi rada, uh, apsola radīt jaunu kosmosu viņiem, ļoti membātu kosmosu, tā kā līdzīgi kā videospēlē, tas viss ir ļoti vienkārši, ienaidnieks ir skaidrs. Un, uh, ja jūs iesaistos, tad viss tad ir skaidrs apsolim, jūs varat dabūt visu, ko te gribēsiet. Tas ļoti vienkārši tās, un jūs to var sektās redzēt, ja kādās ekstrēmistu ideoloģijās to var redzēt arī šajā gadījumā, par ko mēs runājam. Kas ir jādara? būt klāt jau no paša procesa sākuma, šīs izolācijas sākumā, kā vietējā pašvaldība, valdība, sabiedrība var būt jau no paša sākuma izolācijas procesā. Kādēļ ir jābūt pašā sākumā? Tādēļ, ka tas ir tāda mentāla atvēršanās at, alternatīviem variantiem. Tātad tie cilvēki, kur klausās ne tikai internetā, arī parastajā dzīvē, tie var būt arī skolotāji, tādu zonkuļu draugi. Un kādreiz kariste tā arī nav, tas varbūt arī imāms, jo cilvēki, kas radikalizējas, eh, viņi jau neiet obligāti katru nedēļu uz eh, mošeju. Jā, un viņi var tikt konvertēti arī ļoti ātri, un viņi redz, to viņi sauc par pareizo islāmu, un ir jābūt klāt pašā sākumā, kā sabiedrība var būt jau no paša sākuma procesā radikalizācijas klāt. Ir faktiski viena reāla efektīva metode radīt iekļaujušu sabiedrību. Ja jūs radīsiet eh, iekļaujušu sabiedrību, protams, ka būs arī vēl cilvēki, kas pakļausies radikalizācijai, bet viņu vidē būs arī citi, kuri gribēs jūs laikā brīdināt, ka viņi gribēs aizsargāt uh, pret šiem cilvēkiem sabiedrību, uh, un uh, vietējās uh, iestādes, uh, policija, sociāla darbinieki, jā, viņi uzklausā, uztic viņus, viņi redz, ka kāds viņam grib palīdzēt un neiestumt sabiedrības malā. Tātad šādu iekļaušu sabiedrību radot visefektīgākais veids, lai apstādinātu radikalizāciju. Tātad rekrutēt vervēt cilvēkus no mūsu sabiedrības puses, pirms ekstrēmisti var to darīt viņu sabiedrībā. Tas ir vissvarīgākais elements, pamatelements, kā to var izdarīt. Tātad padariet no cilvēkiem pilsoņus. Viens ir, tas ir seši punkti no deviņiem, cīnīties pret geto. Ir jāveido šāda sajauta sabiedrība, skolas, kaimiņa attiecības, sporta klubi. Raugieties eh, uz eh, pilsētu man tikai kā uz eh, kopienu sabiedrību, bet kā uz pilsoņu pilsētām. Jā, tas ir filozofs arī, bet arī praktiski. Uh, ja, piemēram, jūs redzat, ka kaut kur uz stūra kaut kādi jaunieši dara kaut ko nepareizu, pat tad, ja tas būs, ejiet pie imām, pat tad tas ir labākais uh, imāms pasaulē, uh, un, uh, ka labi musulmaņi nedara to, nevajag pie viņa iet, nē, es eju pie viņa, pa, vi, viņa tēva un mātes un runāju ar viņiem kā ar pilsoņiem, neeju pie imāma. Tātad tas, ko viņi dara, nepareizi, tas, to viņi dara nepareizi kā pilsoņi. Man ir jāraukās uz uh, šiem cilvēkiem, jauniešiem, kā uz pilsoņiem sabiedrībā. Man jānorāda ir grupu domāšana. Kāda ir problēma? Ko mēs parasti izdarām? Tad mēs reducējam cilvēkus uz vienu identitāti. Mēs uh, šeit uh, veidojam kaut ko tādu normatīvu, bet patiesībā uh, cilvēkam daudz identitātes. Esmu flāmas, bēģis, eh, politiķis, eh, liberāls, tēvs. Eh, man nepatīk iet uz kino, un viss šīs lietas veido kopā cilvēku, bet ja jau es reducēju sevi, piemēram, es esmu tikai ateists, un otru cilvēku reducēšu tikai, ka viņš ir tikai uh, musulmanis, tad mēs nevarēsim nekad uh, veidot ilgas, mēs tad uztaisim karikatūru no tā otra cilvēka. Un uh, ja mēs uh, uzsāksim šādu grupu domāšanu, tad mēs zaudēsim, un tad viss tas beigsies ar geto. Tādēļ, ka kas, kreiso, kreiso politiķi izmanto šo uh, domāšanu, lai pateiktu, ka šie cilvēki ir diskriminēti, ka viņi ir upuri mūsu sabiedrībā. Uh, Nejūtoties lūdzu kreisē politiķi, ka es jums uzbruku, jā, bet uh, viņi izmanto etitāti, lai kriminalizētu cilvēkus, jo ar labēju to saka, viņi ļaunprātīgi izmanto mūsu sociālo sistēmu, bet viņi nav interesēti uz šiem lomu modeļiem, tie ir pozitīvi, un tas ir arī jāiestāj šajā pamatstāstā, un tas uh, to šo cilvēku padara atšķirīgus, savādākus, dažādus. Uh, šeit ir jāsaskata ceļš ārā no viņu šīs negatīvās sliktās situācijas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīga lieta cīnīties pret uh, mūsu pilsētu geto veidošanos un veidot vienu kopīgu sabiedrību. Nākamais punkts ir jācīnās par šīm pamatvērtībām. Jā, mēs visi zinām to, ka tas ir svarīgi, ka tas uh, garantē jebkura cilvēka brīvību, bet tomēr izdarīja divas kļūdas. Pirmā kļūda man ne no katras tradīcijas, ne no katras uh, tradīcijas, kultūras tradīcijas nevajag uztaisīt pamatvērtību. Jūs tad darāt tādu pašu kļūdu, jūs, uh, uh piemēram, uh, pateikt, jā, šī grāmata ir daudz svarīgāka nekā, piemēram, likumi. Ja tas ir pret pamatvērtību, tad tas ir jāmaina. Viss šīs tradīcijas, piemēram, uh, sieviešu emancipācijas vārdā, mums ir tādas tiesības piemēram, sievietē jāpaliek mājās un uh, jātaisa ēst, jāpaliek pie pavārda. Uh, Un eh, tādēļ, ka šīs tradīcijas nav saskaņotas ar mūsu pamatvērtībām. Tātad, ja cilvēki, kuriem ir migrācijas eh, konteksts, un uh, ir jābūt atvērtiem šādai pie. Mēs esam atvērta sabiedrība, ir jāmaina šādas tradīcijas. Mēs vienmēr mainām savas tradīcijas, lai radītu lielāku brīvību un lielāku respektu attiecībā pret katru sabiedrību. Otra kļūda, ko nevajadzētu izdarīt. Nekad nedrīkstētu aizmirst, ka rasisms un diskriminācija un cīņa pret to ir uh, pamatvērtība mums. Jo, ja jūs to nedarīsiet, jūs uh, sagrausiet šo šo cerību uz brīvību, kas ir katram, bet ja jūs to uh, darīsiet, tad ir labāk nākotne. Tātad uh, šīs rasisms un diskriminācija šo cilvēku sagrauj. Viņa vairs mums neticēs, jūs atvērsiet durvis uh, ekstrēmistu alternatīvai diskriminācijai, rasismam, nav nekāda attaisnojuma šādiem ekstrēmismu attieksmē rīcībai. Un ja cil, šie cilvēki saka, jā, tie ir teroristi, tie reizēm ir ar ļoti, eh, ar ļoti augstu izglītību, ar panākumiem, un viņi izmanto rasismu un diskrimināciju savos stāstos par radikalizāciju, bet kā tas ir iespējams? Paraugieties taču pagā, eh, vēsturē, kurš bija pirmais, kas atvēra acis par diskrimināciju, piemēram, 19. gadsimta beigās proletariātā. Tie nebija cilvēki, kas strādāja eh, rūpnīcās, tie bija intelektuāļi, kas nāca no bužu ģimenēm, un viņi sacēlās pret to. Tātad diskriminācija un rasisms eh, nav nekāds attaisnums, tas nekā tās nevarētu būt terorisma. Bet tas var būt eh, pamats cilvēkiem justies tā, ka šī sistēma nav taisnīga mūsu sabiedrībā, un tas var atvērt eh, acis vai veidus vai iespējas eh, šeit eh, pakļauties nepareizām idejām. Un vēl pēdējais punkts - akceptējiet daudzveidību, kas veidojas uz daudzveidības stāstiem. Cilvēki, ja mēs runājam parlamentā, Eiropas parlamentā, Nacionālās parlamentus, reģionālās parlamentus, jūs runājāt par šo problēmu, uh, mēs bieži vien runājam par bēgļiem un eh, tiem, kas ir no jauna ieradušies sabiedrībā, un mēs arī sākam, jā, ka viņiem ir jāmācās, kāda ir mūsu sabiedrība, viņiem jāpielāgojas, bet lielākā daļa no jauniem cilvēkiem mūsu sabiedrības ar migrācijas kontekstu jau ir dzimuši mūsu sabiedrība, viņi mūsu sabiedrības daļa, tā ir viņu sabiedrība. Viņiem ir jāakceptē, un varbūt, ka mē, mēs uh, drusku vairāk jāraugās, kāda ir realitāte. Tā, tie nav tikai viņi, kam jādara šis darbs. Visiem ir jāakceptē, lai būtu personīgs piemērs. Uh, mana ģimene jau 14. paudze dzīvo tajā pašā uh, pilsētā, bet mums ir dažādība. Un uh, vien, vienam no diviem pilsoņiem ir migrācijas uh, izcelsme. Un mums drusku jābūt kā Kenedijam jā, ne tikai citiem ir jādara kaut kas, lai daudzveidība būtu panākot, bet mums pašiem kā individu, individiem ir jārīkojas, lai to padarītu par veiksmes stāstu. Pēdējais punkts, domāju, tas arī ir ļoti svarīgs, un man jāsaka, tas kā mēram cīnīties pret vahabistu propagandu. Deprēkungs jau teica, es biju, es dzirdēju, ko viņš teica. Jā, tur bija runa par Jap Japāņu propagandu, kas ir ASV televīzijā. Jā, teroristu organizācija, un viņi brīdina mūs no šīm briesmām. Golfa, pēc līdz valstis septiņi, vairāk nekā septiņi, 74 miljārdi investē vahabistu propagandā Eiropā. Jā, tas ir līdz valstis, kas to finansē. Jūs zināt, kā tam ir konsekvence, kādas sekas? Jā, šeit es maz nerunāju par reliģisko identitāti, par kultūras identitāti. Es gribēju zināt, jā, kas, vai es eju uz internetu vai uz biblioteku, 95% ko es atrādu par to. Ir tīra vahabistu propaganda, un vahabisms ir totalitārs Tātad tā reinterpretācija ļoti bagāta, ļoti daudzveidīgai reliģijai. Mūsu manā pilsētā mēs reizēm uh, arī ar cilvēkiem, eh, ar jauniešiem, uh, kas ir uzauguši Mehelenā, mēs ejām uz Kordovus. Un, uh, jā, 11. gadsimtā mēs skatāmies, kāda ir vēsture, un uh, cilvēkam tiek stāstīts ka divi veidi, kā atrast uh, um, patiesību - racionālisms vai svētā grāmata. Un domāšana vienmēr ir prioritāra. Tātad šī svētā grāmata, tas bija apgaismība 19. gadsimtā, tajā brīdī, kad Eiropā. Jā, kāds risks ir tad, ja šī Bībele netiks interpretēta precīzi? Tas ir viņu mantojums. Tas ir aicinājums lasīt, studēt, pētīt. Tas ir absolūti pretē tam, ko vahābisti vienkāršo, un viņiem šī totalitārā vīzija par sabiedrību ir, viņiem ir vērtības, kas ir tik tālu no mūsu, no mūsu vērtībiem, ka mēs nekad nevarēsim veidot tiltu. Viņiem ir ļoti agresīvs, agresīva pieeja. Ko mēs darīt attiecībā uz um, nacistu Vāciju? Kā mēs varam to konstatēt? Mēs zinām, ka nacisti katru dienu nāca ar savu Eh, propagandu. Kā tas varēja notikt? Un, un visbeidzot, eh, šī mošeja lieta. Es redzēju, ka, kā mošejas piesaista bērnus no nabadzīgām ģimlēm. Es re, esmu redzējis eh, savā, sviet, mm, savā dzimtajā pilsētā, ka mm, tādā veidā mm, salafisti tiek piesaistīti saviem, sav, saviem savām organizācijām. Nu, ko mēs varam darīt, neko mēs nedaram, mēs taisam acis ciet, mēs neko nevaram tur padarīt. Uh, Mums nav jārunā par Eiropas islāmu, lai islāma piekritē paši to dara, bet eh, atbalstīsim gaišākos elementus, tos cilvēkus, kas domā savādāk. Ir grupas eh, sabiedrībā, kas saka, es esmu lepns Eiropietis, es esmu um, par, iz, par apgaismību, un ir um, tādi paši gaiši musulmaņi, un tas pats ir jebkurā citā reliģijā. Tas ir process un tā ir ļoti svarīga lieta. Es tiešām redzu apdraudējumu mūsu ielās, to redzu katru dienu, un tad pret to ir jācīnās. Ne, nevar teikt, ka, ka islams ir drauds Un tādā veidā mēs pārējām pie vahabistiem, un tieši tā ekstremisti grib, lai mēs darām. Viņi grib, lai mēs no islama padaram um, kaut ko negatīvu, kaut ko normatīvu, tieši tā kā viņi raugās uz islamu. Dažkārt mēs skatāmies uz islamu, tāpat kā viņi to dara. Uh, un rezultātā mūsu musulmaņu pilsoņi tiek padarīti par totalitāriem ienaidniekiem. Mēs viņus iegrūžam stūrī, mums ir viņi jāapņem, mums ir jāemancipējas, un tas ir jādara iekļaujoši un nevis agresīvi. Tad mums būs nākotnē. Es esmu uh, optimists. Eh, manā eh, pilsētā ir bijis tā laimīga sagadīšanās, ka neviens nav aizdevies uz Sīriju. Un jāsaka, šeit ir atšķirības eh, no Briseles. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mums ir iekļaujoši pozitīvs veids, daudz tālāks no grupu domāšanas. Mēs cīnamies arī par saviem principiem, tomēr esam gatavi arī izmaiņām. Mēs cīnamies par mūsu vērtībām, nevis pretvērtībām. Paldies! Merci. Paldies, eh, liels paldies, mērkungs, par eh, šo vēstījumu, par aktīvo iesaisti, par gatavību aicināt veidot atvērtu sabiedrību ar vērtībām un principiem. Liels paldies! Un, um, pirms dot vārdu kolēģiem, došu vārdu Faleks kundzei eh, uz desmit minūtēm. Paldies! Godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, es arī centīšos runāt angliski, lai būtu tikpat pārliecinoša kā Somers kungs, kas ļoti labi runāja, un mums vajadzētu visiem iedvesmoties no tā, ko viņš teica, un arī no tiem rezultātiem, ko viņi eh, sasniedz. Es gribu pastāstīt par lēmumiem, ko pieņēma e, Ebreju muzejs Beļģijā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un reaģētu uz radikalizāciju. Beļģijas Ebreju muzejs e, saskārās ar teroru uzbrukumu 2014. gada 14. maijā kad Mektīna Muš aizdomās turētais nogalināja četrus uh, cilvēkus - Mirjamu, Nemolēnu Rīvu, Dominiku Sabrieru un Aleksandru Strēnsu. Nemuš, franču džihādists, tika arestēts Marsaļā 30. maijā 2014. gadā un nākamgad sākumā viņam būs tiesa pēc uzbrukuma. Muzejs bija jāslēdz uz pieciem mēnešiem izmeklēšanas nolūkos, uh, un mēs uh, uh, noturējām uh, pirmo izstāti par uh, franču komiksu autoru Marcelu Gotlību. Mēs definējām mūsu uh, misiju, mēs uh, vācam materiālus par ebreju uh, ticību un ebrejiem Beļģijā. Um, mēs vēlamies norādīt arī uh, to, cik universāla ir mūsu kultūra un reliģija un ir kopīgais ar citām pasaules kultūrām un reliģijām. Uh, bija jāpārdomā mūsu kultūras mantojums, un e, muzejs vairāk kā jebkad ir jāredz kā dialoga un diskusiju vieta, tikšanās vieta. Muzejam ir jāpiesaista daudzveidīgāki publika no dažādām valstīm, no dažādajām sabiedrības slāņiem un dzimumiem. Uh, Un, lai to panāktu, mēs organizējam dažādas kultūras aktivitātes. Mums ir pastāvīgā ekspozīcija un arī pagaida ekspozīcijas. Un mēs noturam arī konferences, rādām filmas, organizējam seminārus un koncertus. Lai veidot dialogu, mēs pieņēmām lēmumu prezentēt specifisku pētījumu par ebrejiem Marokā. Mēs stādījām priekšā fotografiju izstādi ar fotogrāfijām, kas ir uzņemtas 50. Eh, gadu sākumā, pirms ebreji devās uz Franciju no Marukas. Kā jūs redzat, šajās eh, bildēs eh, ir grūti atšķirt, kur ir ebreji un kur ir musulmaņi. Piemēram, šī rituālu fotografija um, ir jāiesaistās diskusijās par labāko, par kopīgu praksi ebrejiem un musulmaņiem. Uh, Un šī te bilde ar nabadzīgiem bērniem parāda, uh, ka ir šī klišeja un uh, mums uh, ir arī jārunā par labiem piemēriem Marokā un Ziemeļāfrikā. Tātad par šiem nabadzīgiem bērniem, tur mēs cīnāmies pret šo klišēju, šo aizspriedumu, ka visi ebreji ir bagāti. Uh, Šī fotografiju izstāde tika atvērta un prezentēta sešās vietās Briselē. To vidū bija arī uh, eh, Sanžos un Everas uh, eh, pašvaldības, arī Briseles parlamentā un Molenbekas sociālajā centrā. Tās ir vietas, kur uh, nebija, nenotiek daudz kultūras aktivitāšu. Mēs uh, prezentējam šo izstādi viņu telpās, un uh, viņi jutās iesaistīti šajā starpkultūru uh, dialogā. Mēs cieši sadarbojamies ar vienu uh, vidusskolu, um, sastādot šos te tekstus. Uh, Un sastādot arī laika līkni uh, um, pie šīm fotogrāfijām. Um, šie bērni, viņu vecāki nāca no 40 dažādām valstīm, un viņi varēja ierasties uz ebreju um, muzeju, viņi iepazinās ar muzeju un uh, jau zināja, kur tas ir un kā tur nokļūt. Un uh, šī uh, izstāte tika papildināta arī ar uh, lekcijām, semināriem, filmu rādīšanu un koncertiem. Šeit redzat, ka tika rādīta dokumentārā filma par ebreju un musulmaņu līdzās dzīvošanu 50. gados Marokā. Mēs organizējām arī kulināros kursus ar Izraēlas pavāru kas gatavoja izrēļu un arābu ēdienus un arī organizējām kaligrāfijas darbnīcu. Mērķis bija parādīt uh, kopīgo no dažādiem skatu punktiem. Un šī ideja ir ļoti nozīmīga, ir jāraugās uz kopīgo, nevis to, kas mūs šķir. Lai pāriet no tero, teorijas uz praksi, mēs uh, organizējām arī Ramadāna uh, eh, gavēni ebreju muzejā. Tā bija pirmā reize, ka kaut kas tāds notika Beļģijā. Uh, Mums bija lekcija, koncerts, mēs aizdedzām šabata sveces un uh, skaitījām lūkšanus, un uh, tad mēs sākām uh, tātad šīs te kopīgās vakarīs, vakariņas, un to pašu darīsim arī nākamgad. Tas bija ļoti veiksmīgs pasākums. Ja vēlamies būt diskusiju vieta, tad mums jāielūdz uh, um, lekciju lasītāji, domātāji, autori un citi speciālisti, kas ir gatavi dalīties savās domās. Mikēls Privo, islāma eksperts, uh, savu grāmatu pirmoreiz prezentēja Ebreju muzejā. Mums tika uh, šķiet svarīgi šīs te debats par islāma apgaismīgu organizēt Ebreju muzejā. Mums ir svarīgi um, sasniegt plašu uh, publiku uzņemam skolēnu grupas un jauniešu organizācijas. Mēs arī organizējam Eiropas sinagogas uh, apmeklējumu. Un šeit jūs redzat, ka mums ir uh, organizēts pasākums desmit uh, gadus veciem bērniem no ebreju skolas un no kādas skārbekas skolas, kur daudzi bērni ir no uh, Ziemeļāfrikas izcelsmes un arī Centrāla Eiropas izcelsmes. Viņi tikās ar diviem autoriem uh, kas e, dzīvo Skārbekā. Berenpoma vecāki bēga no Polijas 30. gados un Saidī vecāki e, pa, e, pameta Māroku ekonomiski apsvaram dēļ 60. gados. Šiem autoriem daudz kas bija kopīgs, jo viņi bija imigrantu bērni. Un bērni vairāk kārt tikās, strādājām ar Ismālu Saidī, un tas bija tiešām lielisks piedzīvojums. Uh, Un tas bija iedvesmojoši runāt par šiem te e, jautājumiem. Un tad mēs e, izstrādājām izstādi Brisele patvērums jautājumzīme, kas atgādina, kā Beļģijas galvaspilsēta ir mainījusies. Un tur ir dažādas fotogrāfijas un liecības uh, um, divu gadsimtu garumā pieskaroties migrācijas jautājumiem. Šeit jūs redzat ģimenes fotogrāfijas no simts uh, ģimenēm no pieciem kontinentiem. Tā bija ļoti spēcīga uh, izstāde. Šie te donori arī piedalījās izstādes atklāšanā un viņiem tas uh, bija ļoti svarīgi. Ir svarīgi um, apmeklētājus uh, iesaistīt šajā uh, plašākajā stāstā. Uh, Mēs eh, cenšamies eh, piesaistīt jaunus apmeklētājus, jo īpaši tos, kuriem nav ieradums doties uz eh, muzejiem, jo īpaši uz ebreju muzeju šajā bildē jūs redzat Turcijas apmeklētāju grupu. Viņas dzīvo Beļģijā, tās ir Turcijas izcelsmes sievietes. Tātad šī galvenā ideja bija sākt ar ebreju migrācijas pieredzi un uh, Eh, parādīt, cik šis process ir universāls. Un šeit atkal bija svarīgi uzsvērt kopīgos aspektus, kopīgās sajūtas un pieredzi. Bija ļoti būtiski, lai mēs eh, niansēti un taisnīgi pieeja šiem jautājumiem. Šeit jūs redzat uh, Sīrijas jauniešus, kuri ir ieradušies Briselē pirms gada vai diviem. Un, un kā kultūras iestādēji mums ir svarīgi runāt par aktuāliem jautājumiem. Šī izstāde piesaistīja uh, vairāk kā desmit tūkstošus uh, apmeklētāju, to skaitā daudz skolāni un asociācija pārstāvi. Vēl viena iniciatīva bija zinātniskā uh, konference par dzimumu praksi islāmā un jūdaismā. Anglosakšu pasaulē um, zinātnieki strādā pie šiem jautājumiem kopā, bet Rietumērā tā nav. Um, mēs esam pārliecināti, ka šāda iniciatīva izstrādāšana varētu uh, veikt novest pie jauniem pētniecības projektiem, un nākamie soļi tad būtu izmantot idejas e, konkrētos projektos uz vietas, e, izmantojot to, kas ir atklāts un iepazīts šajās kopīgajās e, diskusijās. Kopīgi tā, tad apkopojot, runājot par 2014. gada teroru uzbrukumu, uh, Eh, ebreju muzejam ir izdevies eh, fokusēt mūsu izglītības aktivitātes eh, uz kopīgo. Mūsu kultūras institīvas dod ieguldījumu tajā, lai labāk tiktu izprasta ebreju kultūra un vēsture. Tas ir pirmais solis auglīga starpkultūra dialoga virzienā, atzīstot kultūras atšķirības savstarpēji respektu gaisotnē. Paldies, Valeks kundze! Paldies par šo te prezentāciju! Jūs uh, runājāt par uh, musulmaņiem, par ebrejiem, par šo te atvērtību. Un tagad došu vārdu Karīkungam. Lielas paldies! Paldies par šo uzaicinājumu. E, es uh, drīzāk runāšu savā mācu valodā, nevis angļu valodā. Un šeit Es eh, gribēju pastāstīt par mūsu pētījumu. Mēs eh, gribam runāt par eh, jauniešu tiesisko aizsardzību. Tas ir pētījums, ko mēs esam veikuši. Un mēs esam izpētījuši 133 nepilngadīgos dažādu tautību Un šeit 60 eh, no viņiem tika apsūdzēti par terorismu. Un bija arī informācija no profesionāļiem, ka viņu uzvedība ir bijusi radikāla. Eh, un mēs eh, esam pētījuši interviju formā, un rezultātā esam ņēmuši vērā arī visu šo informāciju mūsu pētījumā. 133 mm, nepilngadīgie, kā jau es teicu, ļoti daudz intervijas, ļoti daudz dažādas attieksmes un uzvedības veidi, kā mēs varējām to visu izpētīt, kā, kā mēs varam, varam pēc tam izdarīt kaut kādus secinājumus. Un un mēs pētījām arī dažādas radikalizācijas veidus. Mēs centījāmies arī pētīt iemeslus, kāpēc cilvēki tiek radikalizēti. Tālāk uh, mums ir arī kritērija, kā mēs vācām materiālu, uh, ka mēs gribējām saklasificēt, uh, piemēram, pēc tāda kritērija, vai ģimenes likumdošana ir vāja vai stipra, vai e, šeit kādi ir šie nepilngadīgie. Un tātad pirmais jautājums bija par šo regulējumu, un otrs kritērijs bija par integrāciju. Uh, vai e, šie te mazgadīgi integrēti ir šādās grupās, vai viņi ir ģimenē, vai tieši otrādi viņi e, atrodas kādās grupās, kas ir atrodamas ārā sabiedrībā. Katrā ziņā lūk šie divi kriteriji, e, principā regulācija, integrācija, ir arī vertikālais kriterijs vāja regulēšana, spēcīga. Uh, Eh, regulēšana, integrācija vāja stipra. Eh, un eh, rezultātā mēs nonācām pie četriem tādiem tipiem. No vienas puses mums ir šī mērenā radikalitāte. Te mēs redzam vāju integrāciju un vāju regulēšanu, un tad ir šajā grupā ir cilvēki pārsvarā sievietes un, vai meitenes drīzāk. Tātad tas signalizē par vāju regulējumu ģimenes tiesību jomā. Otra, tādi radikāli aktīvi cilvēki. Šeit mēs redzam diezgan spēcīgu regulējumu, ģimenes regulējumu kritērijā. Un ir pietiekami daudz arī radikāla diskursa viņu izteiksmes formā. Tālāk trešā radikalizācijas forma - agonistiskā radikalitāte. Atkal šeit mēs redzam, ka ģimenes varbūt regulēšana ir diezgan vāja, Un šeit mēs neredzējām konkrētu struktūru, un katrā ziņā šeit tad loģika ir diezgan vienkārša. Principā mēs tiek atzīta arī ideoloģija, kas valda grupā vai attiecīgi tādā Un tālāk Ši, šie te eh, radikalizācijas veidi ir saistīti ar tādu politisko fonu, vai mēs arī vispārķiem vēlēšanās redzēt kādas izmaiņas ģimenē, vai ir kaut kāda saikne ar mm, sadarbību ar politiku, varbūt ir kaut kādi publiskie aspekti. Tālāk nākamais radikalitātes veids, Mēs vienmēr katrā ziņā skatāmies sociālos aspektus. Uzskatām, ka šajā grupā ļoti bieži ir problēmas ar nodarbinātību, ģimenes eh, problēmas, eh, varbūt eh, problēmas ar skolu šeit ir bērni, kas jau par mm, kaut kādiem nodarījumiem ir zinām pa politi policijai vai arī tiesu sistēmai. Un eh, tālāk eh, ir pēdējā radikalizācijas eh, forma, tā sauktā utopiskā radikalitāte. Šeit mēs redzam tādu stingru regulējumu. Un šeit mēs atzīmējam tādu augstāku intelektualitātes formu atkal eh, šeit ir aktīvāka tāda gatavība piedalīties dažādos uzbrukumos. Atkal man nav laika varbūt šeit visu analizēt. Un ko mēs šeit eh, konstatējam, utopiskā grupa ir svarīgākā mūsu eh, ziņā. Un šeit ir milzīgs kontrasts, kad mēs salīdzinot ar šo agonistisko grupu. Uh, tad eh, šeit, šeit agonistiskajā formā mēs redzam, ka bērni nāk no nabadzīgākām ģimenēm, tomēr te ir ekonomiski lielāka stabilitāte nekā sociālā stabilitāte. Eh, bet utopiskajā grupā ir gandrīz visi negatīvie elementi. Trešais punkts Tātad, kuri tad ir visvairāk pazīstami tieši sociālajiem dienestiem vai policijas dienestiem? Ka, ka, kuri no šiem nepilngadīgajiem figurē pilnīgi visos radaros? Mēs centāmies to visu kvantificēt, un lūk, tā ir mūsu pirmā analīze, un šeit ir dažādi šīs nepilngadīgo grupas. Mēs saistam visu šo ar sociālo aspektu Nu, kā mēs varam to visu izskaidrot? Šeit ir vairāki punkti, bet es gribētu ļoti ātri to visu rezumēt. E, vispirms ir jāņem vērā ģimene. Utopiskajā grupā parasti tā ir pirmā paudzes migrantu ģimene, vecāki ir no pirmās migrantu paudzes. Un šeit šajā grupā ir viņu pēcteči, ir vecākiem diezgan liela saikne ar izcelsmes valstīm. Tad šeit ir sociāls problēmas. Un tad ir tādi vecāki, kas ir sarāvuši saiknes ar izcelsmes valstīm. Un šajās ģimenēs ir vairāk um, fokus uz asimilēšanos uzņēmošajā valstī. Šeit doma ir franciski um, nosaukt savus bērnus, dodot franču vārdu bieži. Um, tiek apgalvots, ka lūk, tie ir musulmaņi, bet uh, nepraktizē, un šie vecāki vairs nerunā uh, arī savās valodās un cenšas izglītot franču virzībā. Mēs konstatējam, ka vispār ģimenes modelis arī nosaka attiecīgo uzvedības modeli vai ģimenes funkcionēšanu. Arī vecāki šādā gadījumā vairāk kontrolē savu nepilngadībā pārvietošanu vai, vai pārvietošanos attiecīgajā vidē ir iespējams arī šādam bērnam dzīvot savā istabā un mācīties. Mēs eh, arī pētījām saikni starp izglītības līmeni un intelekta līmeni. Pētījām dažādas skolas. Es turpinu ļoti ātri. Ļoti paradoksāli mēs analizējām eh, izglītības līmeni saistību ar ideoloģisko, islam ideoloģijas apgūšanu noteiktā vecuma grupā. Mēs, mēs pētījām franču izglītības sistēmu, saistījām to ar eksistējošo Francijā uzskatām, ka lielākā daļa mm, bērniem licejas procesā periods ir bijis visgrūtākais. Ir svarīgi izglītot jau no pirmajām izglītības pakāpēm. Ir jādomā par to, lai nebūtu rasisma izpausmes, piemēram, no klases viedriem vienu mūsu pētāmu, piemēram, pārējie klases biedri rupji apsaukāja rasistiskus vārdus, lietojot jau no pašiem skolas pirmsākumiem. Man nav laika visu jums te izstāstīt, bet par šo konvertāciju noteikti jārunā par mazgadīgajiem Un atkal par šīm grūtībām, kas rodas jau no skolas sola. Vecāki darīšu visu, lai būtu labi, bet nesaprot, kas notiek. Tāpēc skolā mm, notiek kaut kāds starpgadījums, mm, un vecāki vairāk domā par uh, par um, skolas darbu izpildi, pastā, uh, notiek pakāpeniska bērna atsveicināšanās no skolas aprites, un tad džihādisti rāda tā, tādu izēju, glābiņu un rodas jauns mērķis, kas zināmā veidā aizstāja vecāku kontroli mazgadīgiem atkal ir iespējams aizstāt kaut kā mērķa ziņā vecāku apropi ar kādām citām jaunām idejām. Tālāk mēs runājam tagad par utopisko grupu. Viņi tiek salīdzīgi domājušiem dažādās vidēs, caur internetu, formāli vai neformāli un tāpēc kolektīva rīcība ir ļoti svarīga, ir aktīvāki tādi grupējumi, mums ir dažādi Francijā, ir jāpēta arī šīs grupas cirkulācija un, un darbība, ko mēs arī darījām. Un runājot pa, par šo kopienu, no kā tā sastāv gan emocionāli, gan citā ziņā, ko varētu darīt, lai izvairītos no radikalizācijas, e, cevišķi šī te utopiskā grupa, kas teica, tā ir visvairāk ar noslieci uz iespējamu atentātu veikšanu. Šeit e, mēs e, necentāmies manipulēt ar pētāmiem objektiem, ar bērniem. Mēs ar saviem jautājumiem nokonstatējam, ka nevienmēr mūsu vēstījums eh, šajā grupā, ne, nevienmēr mūsu vēstījums viņus sasniedz, eh, ko nevarētu teikt par eh, šo kolektīvo viedokli, kas tiek izplatīts. Piemēram, ir šādi pētījumi veikti arī citiet ar Eiropolā un, un ir līdzīga grupa šai utopiskai grupai arī izdalīta. Es parasti mm, varētu, ir tāds atbildes, ka lūk, man ir darbs, man ir draugi un tā tālāk. Mm, šādi cilvēki, mm, kas piedara bieži grupas, nav pasīvi un viņi spēja atbildēt loģiski uz jautājumiem un viņiem ir kaut kāds mērķis un nav brīnums, ka viņi ir spējīgi arī veikt darbību grupas ietvaros. Te ir, ir tāda sistēma, kas darbojas šajā grupā. Mēs pētījām arī procesus un arī konstatējam, ka došanās uz Sīriju sas Mm, ar to brīdi, kad notiek distancēšanās no attiecīgās grupas, mm, teiksim, attiecīgā persona ir kontaktējusies internetā ar mm, kaujiniekiem vai kaujinieku domājošām grupām, un tad mēs sākam novērot radikalizāciju. Tādā veidā tiek noteikti šis mērķis radikalizācija, un tas notiek grupas līmenī ar sākumu, pēc tam notiek pārējie pie rīcības. Mēs pētījām daudzus piemērus, es runāju vispārīgi. Mums bija daudz eh, tikšanās. Mēs um, pētījām dažādus uzvedības modeļus. Centāmies arī nu, noteikt, kas ir dažādu grupu. Radikalizācijas pamatā um, arī fokusēties uz agonistisko grupu. Arī cilvēki ir saniknoti, tāda saniknota reakcija ir um, konstatēta un um, parasti ir daži, kas grib nomierināt sevi, bet citi atkal paliek um, vēl radikalizētāki. Te jūs runājat šeit par deradikalizāciju. Tas ir ļoti komplicēts process Un kā ir ar šo iesaists pārtraukšanu, lai nebūtu šie garie cietumsodi, kas būtu it kā vienīgais veids? Es zinu, ka mums ir bijuši jau gadījumi mūsu vēsturē ar Basku zemē un tā tālāk, kur ir bijusi šī sakrīta. ar kaujiniekiem, kas um, savu virzību ir mainījuši. Piemēram, Basku zemē cilvēki ir aizmirsuši varbūt um, savu nodošanos teroristu mērķiem un um, vai mainījuši kļuvuši ideālistiski mēs uh, domājam par to, kā mainīt virzību, jo kopiena ir nepieciešams radīt eh, tādu vīdi, kas eh, stimulē nonākšanas pareizā ceļa. Es atvainojos, ka tik ilgi stāstīju par savu pētījumu. Merci beaucoup, monsieur Carrier. Pa... Bogus. Paldies. Tas nebija nemaz eh, tik ilgi. Tas ļoti labi iekļaujas mūsu diskusijas tematikā. Un eh, es eh, panelistiem arī došu iespēju varbūt diskutēt savā starpā, bet tagad došu vārdu kolēģiem Danžāna kungs, Kornelija Ernsta, Van Orden kungs un tad pārējie. Danžāna kungs, lūdzu jums pirmajam vārds. Paldies, pavisam ātri, tikai pāris punktu vispirms par jūsu ļoti interesantajām prezentācijām, kas pierāda, ka ir daudzas kontraintuitīvas lietas. Un tagad, kad varam nedaudz attālinātāk paskatīties uz pirmo džihādistu vilni, ir bijuši pētījumi socioloģiski, bet arī tiesiski pētījumi, apkopojot datus. Uh, jo, diemžēl, ir pārāk eh, daudz politisku un sociālu reakciju, kas ir bijusi intuitīva reakcija un nevienmēr ir bijusi pienācīga atbilstoša. Paldies, ka jūs to visu ielikāt tādā plašākā perspektīvā. Ko mēra kungs teica un jūs, karie kungs, to minējāt, šī loma es negribu teikt izšķirīgi svarīga, bet tomēr svarīga ideoloģijas loma lai saliedētu kādu grupu uh, vai tam līdzīgi, un jūs sakāt, ka ir tādi kā līderi, un jūs mēra kungs norādījāt, cik svarīga loma arī vahābismam ir, un salāfismam, un džihādismam. Um, jā, tu nevar uh, tā skaidri pateikt, bet tomēr ir tāda ļoti ideoloģiska piesaista, un to ir grūti apkarot. Uh, Un uh, jūs abi teicāt, ka deradikalizācija, tas tāds miglains uh, jēdziens ir, nu, prevencija ir uh, kaut kas tāds taustāmāks, uz ko varētu balstīties. Otrakārt, um, jautājums, komentārs attiecībā uz dažādām radikālaitātes formām un uh, um, pārējais pie rīcības, vai ir elementi, kas ļauj uh, noteikt uh, um, rīcības uzsākšanas uh, uh, procentu uh, ārpus savas valsts vai savā valstī. Vai tas ir tas pats profils, ja kāds grib, uh, piemēram, piedalīties cīņā Sīrijā vai uh, Uh, īstenot teroraktu savā valstī, kur dzīvo. Un uh, tas ir tāds intuitīvs uh, secinājums, ka šie cilvēki nav viena profila cilvēku. Vai tas tā ir? Varbūt jūs varētu to pamatot kaut kādā veidā, um, proti, vai jūs pētījumos ir šādi kritēriji. Paldies, tagad Kornelija Ernsta. Vielen Dank. Paldies. Ļoti ar interesi lasījos, ko stāstīja panē diskusijas dalībnieki un nejūtos vilties. Es ar kolēģiem biju pie jums Mehelenā un mēs esam paraudzījušies, uzklausījuši, kas notiek Mehelenā. Tas tiešām ir izcili, kā labs piemērs. Man jums ir jautājums, kā reaģē ne musulmaņu iedzīvotāji jūsu valstī? Kā jūs strādājat ar vietējiem iedzīvotājiem, lai savu projektu savā veidā paskaidrotu? Kā viņi reaģē? Vai viņi saka, ak, Dievs, nu viņi tikai, viņš tikai par viņiem rūpēs, bet mēs esam pamest novārtā. Sapcīt, tas ir vācu diskurs, pie mums notiek tāda veida diskusijas. Par mums neviens nedomā, jo domā tikai par viņiem. To es labprāt zinātu. Otrais eh, - ebrē muzejs. Jūs to aprakstījāt tādā veidā, it kā būtu pilnīgi normāli, ka ebreļu un musulmaņu pilsoņi savā starpā satiekas, pietuvojas. Kā jums tas ir izdevies? Kā kaut ko tādu var izdarīt? Tas nebūtu nav vienkārši. Es to zinu no citiem kopsakariem, ka kāds skrien no Poncija pie Pilāta. Nu, vispār atrast tādu sarunu kopīgu līmeni, kā gan tas var izdoties, kā jūs strādājat, lai cilvēkus uh, rosinātu spērt šo soli. Tas būtu ļoti svarīgi. Tad trešais jautājums pēdējiem kolēģim, kurš uzstājās. Jūs teicāt, ka ir jāzina, kā funkcionē jaunieši, kā to var uzzināt un kurš to uzzina, kāda veida mediātori ir, kā var nokļūt pie šīs idejas. Man kādreiz musulmaņu sociāls darbinieks eh, teica, jā, tas, ko stāstāt eh, tur par Vāciju, tas viss ir lieliski, bet mēs, ne, jūs faktiski neko nevar darīt, bet mēs zinām, kā jaunieši domā, kā viņi funkcionē. Tagad tas ir ļoti sarežģīti, kas notiek eh, ar jauniešiem, kas ir labi integrēti, viņiem bagāti vecāki, un viss izklausās lieliski, viņi arī grib, lai būtu panākumi. Un tad kaut kas notiek kādēļ viņa nelēmīga, kas tur notiek, kas ir tas punkts. Vai tās ir uh, diskusijas par musulmaņiem, vai viņi jūtas uh, izstumti, to gribētu zināt. Un uh, vēl viens jautājums. Kam, jūsuprāt, ir jābūt ziņojumam, mūsu ziņojumā, ko mēs sastādājam kā komiteja? K kas jums šķiet visiem trim, kas ir vissvarīgākais uh, ieteikums, uh, kaut vai vienā teikumā, nevajadzētu runāt gari, bet ko mēs nedrīkstētu aizmirst eh, pieminēt savā ziņojumā, ko mēs kā komiteja, kā izpēc komiteja sastādīsim. Paldies. Merci, bien, kor Paldies, Kornēla Ernsta. Un eh, pēdējais jautājumu uzdevējs eh, Džefrijs Van Ordens, lūdzu. Un tad varēsim uzklausīt atbildes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies jums visiem. Viss bija izcili Samers kungs, Faleks kundze un Karī kungs, tas bija ļoti iedvesmoši. Lies paldies! Jā, mēs bieži vien domājam, ka mēs esam tādi ļauni ienaidnieki. No nu, vienas puses jūs runājāt par integrāciju, un es tiešām arī ticu integrācijai, bet problēma ir skaitļi. Skaitļi, to cilvēku skaitļi, kas turpina ierasties no valstīm, kas ir kā tādi inkubātori ekstrēmistiem un uh, vardarbībām ekstrēmismam. Tā ir problēma. Un eh, mēs eh, to, ka cilvēki iedos no citām valstīm, uz mūsu valstīm, viņi meklē jaunu dzīvi, jauna, tu gribi tikt vaļā no ierobežojumiem, ko viņam deva iepriekšējā dzīve, un eh, varbūt, ka ir tāds iespējas, ka viņi tā cieši daudzos veidos, un tad viņi ierodas uz mūsu valstīm un atrod precīzi to pašu šādas nospiedošas ietekmes jo šajās kopienās, Samērskungs, eh, jums, eh, eh, jūs to norādāt, un es jums arī piekrītu, bet tomēr šajās kopienās ir precīzi tāda paša ierobežojuma struktūras, kā izcelsmes valstīs, un visas šīs problēmas, kas viņiem ir arī tajās valstīs, ko viņi ir pametuši. Protams, ka strādāt ar šīm uh, problēmu. Mēs atzīstam šīs kopienas, viņu vadītājus, un uh, ir, jums ir pilnīgi taisnība. Jā, mazāk tiesības, vairāk saistības uh, sabiedrībai. Viņi ir individuāli pilsoņi, viņiem ir tiesības, kuras uh, arī viņiem vajadzētu atzīt. Bet šis veids, kā to visu aplūkot, sastruktūrēt, Un konkrētā dzīvē tas arī jau rada problēmas, kuras jūs arī nosaucāt, eh, un gribētu pajautāt, kā no tā viss tikt ārā. Jūs sniedzāt eh, piemēru par panākumiem Mehelenā, bet citur, kur nemaz nekas tās līdzīgs nenotiek. Ir Jā, viņi ir tagad tā tādi cietumnieki no šiem kopienām un, un kopienu vadītiem. Kā tikt ārā no šīs situācijas? Paldies šiem trim kolēģiem. Tagad uh, došu vārdu mūsu viesiem. Mērkungs, lūdzu. Sākšu atbildēt uh, Van Orden kungam. Domāju, ka jūsu jautājums ir šī izaicinājuma būtība, centrs. Godīgi sakot, ja kaut kas notiek, un cilvēki saka, jā, un. Uh, ir tāds eh, simbolisks brīžos jātur ar imāmu, eh, rabīnu un var ļoti labu deklarāciju varētu, bet ir, jā, tas ir vienkāršākais, ko var darīt. Vienkārši jāpiem telefons un eh, jūs neatradīsiet nevienu imāmu vai mācītāju, kurš teiks, nē, mēs negribam to darīt. Tas jau ir vienkārši, bet ziniet, kas ir patiešām sarežģīti, pārliecināt vecākus, sūtīt uh, bērnus skolā, kur ir ļoti daudz uh, migrantu bērnu, un nevis uz skolu, kurā ir 5 km tālāk, bet tur nav migrantu bērni. Pārliecināt cilvēkus, lai viņi dzīvo kaimiņos, uh, kuriem, ar cilvēkiem, kuriem nav tāda pati izcelsme. Uh, Protams, ka jūs ir brīvība uh, organizēt uh, kopienu, tas ir mūsu pamatbrīvības, bet es domāju, ka sabiedrības vietējās sabiedrības kopienas vajadzētu viņiem iegūdīt uh, enerģiju, naudu un veidot tādu cilvēku, kur cilvēki tiešām viens otram ir vajadzīgi. Daudzveidība tā ir arī cilvēku personīgā dzīve, un kā mēs to mēģinām darīt, mums ir programma tiem, kas ierodas no jauna, un ir iestādi, kas tie, tie, kas ar viņiem un vienu stundu un iet uz dzēr kafiju, runā ar viņiem, mācās kopā ar viņiem nederlandiešu valodu, un viņi tiešām kļūst par draugiem, par ģimeni, un viņi veido jaunus tīklus šiem cilvēkiem, un viņi viens otru ietekmē. Mums ir organizācija, kas pārliecina vecākus sūtīt savus bērnus uz šīm skolām, kurā ļoti daudz ir migrantu bērni četras skolas ar ļoti augstu migrantu bērnu skaitu, un tagad tās ir vairāk sajaucas. Mēs mēģinām to arī savas sporta klubos darīt. Un uh, arī kaimiņu attiecībās ar, mēs veidot šīs sociālo integrāciju. Tas ir, manuprāt, tas veids, kā to darīt. Es neatzīstu šos kopienu vadījus, kurš gan viņus ir ievēlējis, kurš viņiem ir atļāvis runāt. Viņi paši sevi var saukt par kopienu līderiem. Uh, Bet vienīgā kopiena, par kur esam interesēs, te ir Mehelēnas pilsoņi. Ir jārunā ar individiem. Protams, ka viņi ir sava, dažādos veidos sasaistīti viens ar otru, bet es negrasos strukturēt manu uh, pilsētu šādās kopienās. Es šeit gribu runāt par kaimiņu attiecībām, par pilsoņiem, bet ne savādākā veidā. Es domāju, ka tas ir veids, kādā mums to vajadzētu darīt. Negribu runāt par migrācijas policiju, tas ir par tālu, tā nav mana kompetence bet es vienmēr atceros, kad drusku paraugoties no distances problēmas tuvajos austrumos, jūs dzīvot tuvajos austrumos, ko tu redz tūkstošiem cilvēku, kas ir eh, izauguši kā Eiropieši, viņi ierodas un, lai nogalinātu, lai izvarotu, tad viņi mēģina atgriezties uz Eiropu. Teroristu uzbrukumu Beļģijā tos uh, veica cilvēki, kas ir dzimuši un uzauguši mūsu uh, sabiedrībās, tad līdz ar to tie ir mūsu bērni, mūsu teroristi. Jā, un uh, tā ir arī mūsu problēma, nevis tikai viņu problēma, ja mēs tā drosmīgāk uz to visu paskatītos. Otra lieta ir tāda kā nemusulmaņu sabiedrība reaģētu. Es domāju, ka bija arī ļoti svarīgi, es domāju, ka arī jāatzīst, ka migrācija nav jāsaskata kā tāda um, samazināšana vai, vai degradēšanās situācija. Tad visi cilvēki ierodas pie mums, uz mūsu pilsētu, un tas viss pasliktinās, tas kļūst nedrošāks, nabadzīgāks, netīrāks. Kas ir jādara? Mums ir jāmēģina mainīt šo attieksmi, un tādēļ tas ir tik svarīgi, un jāiegūda arī drošībā, jātīra ieras, tas ir pamatlietas, kas ir jādara, un jūs varat darīt to divās veidos. Uh, to var darīt populistu veidā, viņi izmantos uh, drošības jautājumu, lai polarizētu sabiedrību, bet to var darīt arī pareizā veidā, proti izmantot drošības politiku kā instrumentu, lai cilvēkus apvienotu, savestu kopā, lai strādātu pie tā jautājumiem, ko var darīt kopā. Jūs varat darīt uh, to arī sociālā veidā, lai saprastu, ka nedroša pilsēta ir augsta kriminalitāte, pirmie. Uh, upuri būs šajās nabadzīgajās kaimiņu mājās. Tātad šis ir piemērs. ja es, mana, mana uh, automašīna cietīs uh, katastrofā, tad es dabūšu no apdrošināšanas atpakaļ uh, jaunu mašīnu. Bet, ja tas notiek ar nabadzīgiem cilvēkiem, tas būs šausmas katastrofa. Uh, ja bērni uh, uzaugt šās dažādās, uh, dažādās uh, kopienas, tad viņi viens uzskata par, par ienaidniekiem. Kā var izaudzināt bērnus tā, lai viņiem būtu tādas pašas vērtības, kā viņus padarīt par pilsoņiem? Tas, kas ir jādara, tur jāinvestē, jāro, jārada drošība, jātīra ielas, un tad jūs radīsiet uh, šādu kopīgu sabiedrību. Man tāda sajūta, ka es varu teikt tiem cilvēkiem, kas ir tādi atturīgi vai baidās no tā, ka sabiedrība mainās vienā paudzē, es varu teikt, ka es garantēšu jūsu drošību, es garantēšu, ka būs tīras ielas un nebūs nekāda katastrofa, nekāda sabrukuma. Un cilvēki saka, jā, pārāk atturīgi, pārāk daudz. Uh, ir šī eh, policijas iestāstīšana, tas ir, lai kriminalizētu grupas, mums ir jārada tāda iekļaujuša sabiedrība. Tādēļ tas tā ir. Un šādā veidā mums ir jāveido tad jauna paradigma. Uh, viss šis vecais labējais spārns un kreisais spārns, viss šie stratēģijas un stāsti, tie ir izgāzušies. Mums ir jāveido jauna, pragmātiska, brīvprātīga pieeja, lai risinātu šos jautājumus. Es domāju, ka tas ir iespējams. Es tiešām tam ticu. Jā, un. Uh, var skatīties 90. gados, kā bija, tā bija visslimākā Bēļģijas pilsēta. Tur bija ļoti augsts kriminalitātes līmenis un vismazāk uzticība vietējām iestādēm, bet šodien mēs tiekam tikai divos kā desmitos, esam to sasnieguši. Visi mūs, eh, uz mūs atsaucas uz šo pozitīvo pieredzi un tas ir arī tāda lepnuma sajūta, ka mēs rādām visai pārējai Eiropā, ka tas ir iespējams un to es arī, protams, izmantoju. Uh, kā labs mērs. Un es gribu tieši, lai cilvēki būtu lepnum, lepnums par šo daudzveidības stāstu. Un nevis visu laiku tikai par kādreiz, varbūt es entuziasmā varu pārkāpt, eju par tālu, bet cilvēki tam visam teica, grib došu jums vienu skaitli. Tas ir kā atsaucas skaits. Visās pilsētās 2000. gadā viss šis uzticamība vietējām iestādēm bija viszemākā mehānismā, bet šodien ir visaugstākais ar uh, arī genderlīdzība. Tas ir mainījies tikai 15 gadu laikā, un tas ir iekļaušās politikas rezultāts un arī šādas īpašas drošības politikas jautājums. Tas ir iet roku rokā, un tas ir, protams, loģiski, ka tas tiek kombinēts. Un tikai tas neiekļaujušais klasiskajās labējās un kreisajās politiskajās paradigmās, tad atrast jaunu ceļu, manuprāt, tas ir risinājums. Un uh, vajadzētu pārtraukt domāt tikai atsevišķās kopienās. Ir tiešām jāiet pie reāliem cilvēkiem, kas dzīvo šajā pilsētā, un vajag censties uh, savest viņus kopā. Tas prasa milzīgu enerģiju, bet noteiktā brīdī pilsētā cilvēki ir eh, pieņem to visu, ir priecīgi par to. Protams, no sākuma cilvēki būs tādi atturīgi, un vienmēr tas tā ir jāstrādā ar tiem, uh, Tas ir kā tāda gribas koalīcija ar tiem, kas grib virzīties uz priekšu. Es domāju, ka tas ir veids, kā to panākt. Merci. Paldies, pašvaldības priekšsādātāja kungs. Jūs ļoti aktīvi runājat un 80 tūkstoši iedzīvotāji ir jūsu pilsētā. Tā nav nekāda mazā pilsētiņa. Vai jūs gribat uh, atbildēt uz jautājumiem? Lūdzu. S'il vous plaît. Lūdzu. Madame er Paldies, Ernstas kundze. Es atbildēšu franču valodā, ja, ja ļausiet, tā būs uh, tekošāk. Jūs man jautājāt, uh, um, tātad uh, šīs bildes es jums rādu. Un, um, tas izskatās normāli, bet tas nemaz nav tik pieņemami, jo, um, kā jau Mērkungs teica, uh, daudzveidība ir un kopienas ļoti dažādas. Uh, Tātad šīs divas skolas, viena no Skārbeks, viena no Forest pašvaldības, tās bija ļoti atšķirīgas skolas, un mēs kā sasaisti paņēmām 92. tramvaju. Tas sasaistā Uklas kvartālu, kas ir viens no labākajiem, ar Skārbeku, kas ir no tiem sliktākiem, bet neviens uh, nebrauc ar šo tramvaju no viena gala līdz otram. Starp viņiem iet tramvajas, bet viņi nekad nesatiekas. Un, um, Es domāju, ka eh, jāstrādā arī ar eh, eh, jaunāko klašu skolēniem, lai viņi varētu tikties, lai viņi varētu iepazīties, lai viņi iepazītos ar citiem bērniem, kam ir tādas pašas uh, intereses kā citiem bērniem, bet kas ir no citas izcelsmes, ar citu um, fonu. Un mēs mm, Ebreja muzejā gribējām uh, mainīt mūsu tēlu, lai mēs nebūtu tikai terorakta upuris. Mēs gribējām atgūties no šī terorakta, un tāpēc mēs uh, atvērām uh, šo te izstādi par Marcelu Gotlību, uh, kurš ir franču komiksu mākslinieks, un bija svarīgi tātad mm, reāli atgriezties šajā te dzīvē. Protams, var tikties garīgie līderi, tas ir svarīgi, uh, Eh, jo īpaši runājot par eh, sabiedrībai svarīgai, eh, svarīgiem jautājumiem, piemēram, kā apgraizīšana un upurēšana un tā tālāk, bet tagad mēs esam vieta, kur var tikties cilvēki, ebreju muzejs, ir izglītojošs muzejs, izplatot jūdaismu, bet arī uh, Eh, parādot, cik daudzveidīgs tas var būt. Ēmija eh, Vainhausa eh, par to būs nākamā izstāde. Kāpēc tad būs šāda izstāde? Tā būs no Londonas atceļojas izstāde, ne tikai tāpēc, ka viņa bija pop ikona un dziedāja dziesmas, ko zināja visā pasaulē, bet viņa arī ir sekularizētā jūdaisma um, ehm, pārstāve, kas ir tipisks uh, Rietuma Eiropā. Tad, tad ir e, ģimenes svētki un tradīcijas tiek saglabātas un e, e, atceras, jā, ka bija vecvecāki, kas ieradās no Krievijas un tā tālāk. Un daudz nemaz nezin, ka viņiem ir ebreju izcēlesme, un tādējādi mēs varam arī piesaistīt jauniešu publiku, lai viņi var atklāt šo jūdaismas šķautni mūsu muzejā un piesaistīt arī dažādus uh, cilvēkus, dažādas izcelsmes uh, cilvēkus ebreju mūzijā. Tas nemaz nav tik vienkārši. Mēs uh, rīkojamies dažādi. Ir tādi kā starpnieki, kā partneri, kas piesaistīja, uzaicināja grupas, teica, nāciet ar mani, es jūs izvadāšu pa muzeju, un tad mēs piesaistījām šādus vietējos partnerus. Tas ir ļoti svarīgi. Um, ja mēs esam um, Mums ir miljons uh, iedzīvotāji, bet uh, zināmā mērā mēs esam tikpat maz pilsēta kā Mēhelēna, jo uh, visi, kas strādā mūsu jomā, mēs visus zinām. Un visus vajag ielūgt. Ja mēs viņus neielūdzam, tad cilvēki nebrauc. Un to es saku attiecībā uz visām kopienām, un tas attiec arī uz ebrejiem. Tātad, ja mēs tā kā nedaudz nepiespiežam viņus braukt pie mums, uh, Jā, ir šābats, ir ramadāns, un tad cilvēki neko nevar darīt, bet ir tas viss jādara tādā piemērotā veidā, respektējot vienam otru, un tas ir ļoti svarīgi, ieaicinot cilvēkus, viņi arī atbrauc, un viņiem ir liels prieks, tad dažkārt uh, Uh, bija šī izstāde tātad par imigrāciju, ko es jums rādīju, kāda Sīrijas izcelsmes uh, jauniete un uh, viena sieviete no Irākas, no Sudānas, kuras pieņēma bez nekādiem iebildumiem, bija gatavas kameras priekšā stāstīt par savu pieredzi šajā te ebreju muzejā. Tas saucas ebreju muzejs, bet šeit es rādīju jums jauniešus, kas ierodas no Sīrijas un citām valstīm, kuri uh, bija ļoti aizkustināti. Viņi teica, ka šī izstāde viņus aizkustināja un tātad šajā ebreju muzejā mēs runājam par imigrāciju, par ebreju imigrāciju un parādam arī šo uh, universālo imigrācijas pusi. Es domāju, ka tā ir tāda pieeja un tāda zināma atvērtība, kas ļauj mums to um, panākt un uh, Berlīnas ebreju muzejs arī strādā ļoti labi pie šiem jautājumiem un uh, Eh, tur ir lielāka konsekvence atbalstā, arī finanšu atbalstā. Paldies! Kariekungs, lūdzu. Es turpināšu franču valodā. Vēl mums ir pieci jautājumi, kolēģi ir gatavi uzdot pieci jautājumus, un mums līdz 18. ir paredzēts tūku atbalsts eh, Es centīšos. Jā, par ideoloģiju tas ir svarīgi. Es eh, nerunāju tikai par ideoloģiju, bet tas ir ļoti svarīgi, protams. Bet eh, arī šie e elementi, kas palīdz izplatīt džihāda mm, domāšanu pēdējo gadu laikā, šeit ir jārunā par līderiem. Nevienmēr viņi kontrolē visu radīto ideoloģiju, un e, tāpēc e, mēs varam runāt par to, ka izplatās e, ideoloģija dažādā veidā, nevienmēr vienādi tā tiek uztvērta, un arī tas rada problēmu. Tātad ideoloģija svarīga jau, jautājums eh, par to, kas pāriet pie rīcības, kas nepāriet pie rīcības savā teritorijā. Tas eh, tiešām ir atkarīgs no tā, kas eh, kas mm, dodas prom. Ir tādi mazgadīgie, kas mm, bija pārgājuši Turcijas robežu dažu laikā un tagad grib atgriezties uh, Un jūs konkrēti arī runājāt par šādu piemēru, par tiem, kas ir atgriezušies, mēs to nepētījām, bet tie jau būs nedaudz vecāki nekā mūsu pētāmā grupa. Katrā ziņā ir iespējams pētīt arī šo grupu, bet atsevišķi bet drīzāk tie būs pie agonistisko grupas, kā mēs esam to izdalījuši mūsu pētījumā. Bet eh, utopiskajā grupā tādu būtu mazāk. Eh, par jautājumiem, kas virza nav tādu atslēgas elementu, kas e, virzītu. Radikalizācija nenozīmē radikalitāti. Daudzi um, cilvēki spontāni reaģē uz informāciju kā uz vīrusu, un tas sāk virzīt. Radikalizācija ir kā process un nevar pateikt, kurā brīdī šī laiva sagāzīsies eh, tā, ka bū, notiks radikalizācijas fakts. Ehm, vai šeit ir nepieciešama vēl kāda persona, vai kā, kas ietekmē, vai arī attiecīga iesaiste kaut kādā lielākā, dziļākā veidā? Es saprotu, ka es nevaru atbildēt uz visu pietiekami, bet īsnībā nav tāda elementa, kas aizsāk šo procesu, sāk virzīt to. Uh, ir process un tad ir kaut kādi satracinošie elementi. Un vēl ļoti svarīga rekomendācija, par ko nedrīkstam aizmirst. Es domāju, ka vēlreiz jāpasvītro, ka šī radikalizācija ir process, un tas ir atkarīgs no apstākļiem, no konteksta. Tas ir relatīvi, un šeit ir jāņem vērā arī valsts institūciju loma un jādomā, kā mm, intensificēt to darbu. Piemēram, ja mēs skatāmies mm, nepilngadīgos utopiskajā grupā, kas šī, šī grupa jau pazīstam policijai, ir bijuši pārkāpumi, mm, varētu būt arī risks, ka viņi varētu pievienoties teroristiem. Viņi caur policiju varētu nonākt arī tieši cietumā. Bet uh, Tas um, viss ir relatīvi. Ir iespējams uh, arī izmantot uh, likumu par terorismu apkarošanu. Un jūs redzēsiet, uh, ka dažkārt jau cilvēkam tiek piekārta šī terorista birka, bet viņš tāds ir radīts institūcijās vai uh, cietumā. Eh, tas nozīmē, ka atkal šis ir ļoti komplekss šis fenomens eh, un ir arī publisko institūciju loma neapšaubāma šajā lomā, jo ir dažādi aktieri, kas savstarpēji miedarbojas, veido arī šo procesu. Paldies! Tālāk Kiničī kundzei vārds un pēc tam Maitei, Fernando un Annai Gomešai. Es eh, tiešām lūdzu jūs ievērot arī tulkošanas eh, laiku, un tāpēc uzdodiet ļoti koncentrētos jautājumus, lūdzu, Činīcī kundze. Sirsnīgs paldies, es ļoti īsti izteikšos. Arī tādēļ, ka man laimējies, un es varēju tikties arī ar Mešerēnas uh, eh, mēru jau pirms kādu laiku. Uh, tad eh, vienkārši gribēju teikt paldies viņam un arī pārējiem runātājiem, kas eh, ļoti lielu ieguldījumu sniedza šodienas diskusijā. Protams, ka pašvaldības loma ir milzīga, lai radītu patiesi saviedētu sabiedrību. Jūs jau teicāt, eh, pamatskolas, sākumskolas, pamatskolas, uh, ir svarīgas eh, drošības koncepcijas, ko akceptē arī visi pilsoņi. Gribēju jums iesniegt pateikties par to, ko jūs eh, pastāstījāt. Protams, ka var daudz vēl vairāk pateikt, bet domāju, ka ir ļoti būtiski, to varbūt jūs varat arī apliecināt, lai cik svarīgi radīt savstarpējas uzticības eh, klimatu. Ja mēs vēlamies kultūras apmaiņu un patiesu integrāciju, tad ir nepieciešams veidot savstarpēju uzticību. Es uh, gribētu, lai jūs to vēlreiz apliecināt, cik svarīgi tas ir arī pašvaldībām. Vēl viens jautājums, kas man vienmēr ļoti interesē, ir eh, jautājums par nepilngadīgajiem. Pētījuma rezultāti, jā, tas viss bija ļoti interesanti, bet kā es to redzu un gribētu jautāt arī jums, ja ir darīšana ar nepiekotē, piemēram, jauns cilvēks no otrās paudzes ieceļotāju, kurš ir ceļā uz radikalizāciju. Jūs šeit runājat par četriem veidiem, četriem hipotētiskiem veidiem, kā notiek radikalizācija, bet gribētu uzdot jautājumu. Vai pētījumos parādījies rezultāts, ka otrās paudzes bērniem veidojas kā kaut kas tāds, kā izsavienojums. No vienas puses viņi ir ļoti labi integrēti ar augstu status tajā sabiedrība, kurā viņi dzīvo, un otrs puses viņi dzīvo savas ģimenes kultūrā. Vai tas arī varbūt varētu būt iemesls radikalizācijai? Paldies! Merci, euh, Fernando! Paldies, tagad Fernando! Merci, si, si, merci, madame la présidente, jo es. Paldies, man ir jādodas, lai balsotu, un tāpēc es gribēju pateikt to, ko gribēju teikt. Paldies par to, ko teicā. Es gribu arī īsu atbildi. E, Faliks kundzei ir adresēts mans jautājums. Par antisemitismu Eiropā es gribēju vaicāt. Un šajā sanāksmē mēs fokusējamies uz saikni starp antisemitismu un radikalizāciju džihādistu izpratnē. Tātad islāms musulmaņu kopiena ir otrā puse. Ņemot vērā, ka jūs esat pētījusi un studējusi dziļāk šo jautājumu, tas ir ļoti tāds sensitīvs jautājums arī parlamentā. Mēs par to esam runājuši. Mēs fokusējamies uz antisemitismu cēloņiem. Jautājums ir, kā jūs domājat, kāda ir jūsu pieredze, vai ir vēl kāds cits faktors, um, kas veicina uh, antisemitismu, kas eksistē līdztekus antiislamismam. E, var, mēs, es saprotu, ka šeit ir gan e, sociālpolitiskais konteksts, gan arī citas lietas, bet e, vai ir vēl kādi citi faktori, kas tiešām dramatiski dod savu ieguldījumu šajā uztverē Eiropā? Maitei, paldies priekšsētāji! Es spāniski runāju. Um, les felicito a los tres, ha sido. Pirmkārt, es vēlētos uh, apsveikt visus trīs referātus, jūs bijat vienkārši lieliski. Tas, ko jūs pastāstījāt, ņemot vērā identitāti, kas uh, izslēdz pārējos un uh, savukārt identitāti, kas pieņem citus. Jā, Tiešām lieliski, ka jums ir eh, spēks un apņēmība un sajūsma apvienot cilvēkus. Tas ir tieši tāpat, kā Kornēlija teica, mums ir jāveic mūsu darbs. Mums ir jāsniedz ieguldījums, lai tas varētu notikt. Trīs ieteikumi. kurus jūs eh, vēlētos pateikt, ko jūs varētu mums ieteikt, lai mēs varētu veikt šo darbu? Gomeša kundze, visbeidzot. Mēra kungs, eh, man arī ir visi iespēja jums viesoties. Es tiešām augsti novērtēju to, ko jūs darat. Un esat izdarījis, tas ir neiedomājami un lieliski, un es esmu ļoti priecīga, ka tie kolēģi, eh, kā arī citi kolēģi, kas varbūt šeit nav klāt, tagad um, dzirdēju jūsu runu. Jūs runājāt par finansēšanu. Jūs uh, runājat par drošību, bet arī par sociālo politiku, piemēram, lai varētu mobilizēt ģimenes, lai arī konstatētu radikalizācijas faktus. Varbūt ir kaut kādi jaunieši, kas um, ir šajā procesā iesaistīti vienā vai otrā veidā, ir arī citi politikas veidi, un atkal nepietiek naudas sociālajiem jautājumiem. Tāpat laikā mēs e, pieņemam finansējumu, e, lai finansētu mošejas un kaut kādas asociācijas, kas saistītas ar uh, mošejām, un um, te, te mēram nav nekāda teikšana. Kā, vai jūs nevarētu pateikt mums uh, vairāk um, par šo lietu? Ļoti daudz valdības tie ir ārkārtīgi atbildīgs. Um, Mēs, valdības uh, grib noslēgt brīnišķīgus līgumus ar Persijas līča valstīm, un, un, lai tirgot ieročus. Jūs jau to stāstījāt, Faliks kundze, jūs tās bija ļoti interesants, bet um, pirms kāda laika Mēs šodien dzirdējām ekspertu, kas stāstīja par situāciju um, cietumos, ka vajadzētu apkarot antisemitismu kā pretošanās pret radikālismu kā cietumu vidē. Bet uh, kādā veidā konflikts ar Izraelu un, un Palestīnu kļūst par centrālo punktu radikalizācijas naratīvā, tāpat arī Sīrijas loma. Kā jūs varētu konkrēti sasaistīt šīs te lietas, ņemot vērā jūsu darbu un jūsu pasākums? Paldies, kolēģi, par visiem šiem jautājumiem, eh, kas tiešām viens otru papildina. Un eh, šeit ir tāds kopīgs eh, skanējums un rezonance. Es, es saprotu, jūs arī tā gribat, ka Varbūt jūs varētu arī savos beigu secinājumos rādīt ceļu un arī darīt to ļoti īsā laikā. Fāleks kundze, jūs, jums tika uzdots jautājums ar kādī par antisemitismu. Jā, paldies, Agilār kungs. Jūs arī saistījāt antisemitismu ar citiem faktoriem, kas varētu veicināt šo sentimentu. Jā, noteikti. Es eh, gribētu runāt vēl par vienu lietu, par vēsturisko aspektu, par eh, kādu minoritāti, kas pirmā bija kā mērķa grupa. Un tas eh, ir ne, nevienmēr attiec uz radikalizētu simtiem cilvēkiem, bet tomēr eh, to izmanto regulāri, ja varētu teikt, kā tādu eh, izmanto to cilvēki, kas to izmanto kā iegānstu, lai atbalstīt savas antisemitiskās idejas. Tātad šis šoks ne, nesen presē lasīju, par uh, kādu islāmu un ebreju gadījumu, kad viņi tieks kaut kādā vietā un par ko viņi runā. Tas ir diezgan satraucoši. es e, saprotu, ka ortodoksālie ebreji ir arī iekļauti sarakstā e, kaut kādā kopienas līmenī, kad notiek e, kādas diskusijas. Mēs visu to zinām, bet tāpat laikā Mēs muzejā mm, varbūt neaizsargājam kaut kādas konkrētas mm, grupas. Mm, mēs runājam par vispārīgiem jautājumiem, par, pret rasismu un tā tālāk, mēs pret diskrimināciju. Bet mums ir runa pret genocīdu, runājam par izvēlu. Ir ļoti vienkārši sākt šo nepareizo ceļu, otro ceļu, ir, pieņemsim, ir kāds bērns, kam, vai cilvēks, kam ir personiska pieredze, viņš stāsta par savu personisko pieredzi, šeit nav runa par tādu radikalizāciju. Un kaut galā mums ir savu darbības jomu muzejā. Mēs vienkārši turam durvis, uh, vaļā. Drīzāk runāju par universālām lietām. E, tālāk konflikts, e, kur saistībā ar antisemitismu, jā, mums noteikti jārunā par šo lietu, ir daudz dažādi viedokļi šai ziņā, tas ir komplekss jautājums, un ļoti bieži ir dažādas grupas, kas apmeklē mūzeju un ne, nevaicā neko par Izraelu Un tad um, rezultātā šī vizīte tiek uh, zaudēta. E, ļoti bieži cilvēki daudz ko nezina. E, e, piemēram, cilvēks apmeklē muzeju nezina, cik daudz cilvēku ebreju dzīvo Beļģijā vai tūkstošiem vai procentiem. Neko nevar izteikt. Un šāda zināšanas vienkārši nav. Un eh, tāpat arī par Palestīnas-Izraels eh, konfliktu. Īstenībā šī izpratne ir diezgan mīglaina. Ļoti maz ir zināšanas par šo konfliktu un tā būtību. Un eh, tāpēc mums ir jāskaidro. Mēs esam jau pavirzījušies priekšu attiecībā uz Eh, rekomendācijām. Es teikšu tā, jā, šī te kultūras as jau pamatskola eh, ļoti bieži eh, cilvēki daudz ko uzzina mūzejos. Mēs turam turis vaļā. Nu, tā ir vieta, kas ir atvērta pilnīgi visiem. Šī te kultūras as. Te, Tādā veidā var pārvarēt šo neredzamo barjeru, kas atrodas apkārt eh, tam kvartālam vai rajonam, kur dzīvo attiecīgais cilvēks. Eh, ir kopiena, un mēs cenšamies veicināt šo te apmaiņu, atverot savu vietu kā iespēju. Eh, paldies! Es negribu mulsināt vispār, bet jūs atbildējāt jau uz jautājumu. Varbūt jūs varētu atbildēt uz Kirīčīkuns. Jā, es arī cenšos pietiekam ātri runāt. Varbūt atgriezīšos pie tā, ko jau pateicu. Ļoti ātri to pateikšu. Uh, E, tiešām šī ģimenes kultūra ir ļoti svarīga, vecāku loma ir svarīga. Šeit mēs runājam par ceturto kategoriju. Tie ir vecāki un viņu kultūras um, slānis vai, tiem, vai musulmaņi vai kā. Um, tad attiecīgi ietekme arī um, ir, piemēram, arī tādas grupas, kas noraida E, savu izcelsmes valsti. Tur ir bijis varbūt kāds pilsoņu karš, un e, viņi noliedz e, kādu saikni. Un ir arī tādi nepilngadīgie, kas nemaz nezina, no kādām valstīm viņi ir, šeit ir ienākuši. Ir arī cilvēki, kas izturs ļoti agresīvi. Ir tas viss tiešām arī sagrauju saikni ar izcelsmes valstīm, un tas nav labi. Un tad ir nepilngadīgie arī tādi, kas piedara e, pie sociāliem slāņiem, un varbūt vecāku sapņi viņus vairs neietekmē. Un tad e, ir skolas līmenis e, ar savu ietekmi. Tad eh, šeit ir šī ietekmes sfēra, kur varētu būt dažādi ietekmes avoti, ne tikai vecāki. Nepilngadīgie atrod savu vietu, savu ietekmes eh, smelšanos avotu, vai skola, vai rajons, vai vēl kaut kas cits blakām. Un ja ir kaut kāda alternatīva vecākiem, tad eh, noteikti. Uh, Nepilngadīgais šādu alternatīvu arī atradīs, vai no tā būs tāda musulmaniska ietekme, vai arī vēl kaut kas cits, to mēs nezinām. Un atkal e, šeit šī ideoloģija ir par agonistisko grupu, par to jau es stāstīju ir kaut kāds ceļš, izvēles opcija šai grupai, varbūt nedaudz vēlāk. Bet um, varbūt sarežģītāk to analizēt ir rajona līmenī ar dažādām ietekmēm, atkarībām. Mēs eh, centāmies eh, fokusēties uz Franciju Varbūt eh, nepilngadīgais veids kādu muļķību, tāpēc, ka nav piecicis naudas kādam kaut kam, un tad eh, notiek atkal kaut kāda ietekme, un svaru kausas sasveras. Paldies, mēra kungs, lūdzu. Trīs teikumos no manas eh, puses ir jau vēlu vakar stundu, vispirms Persijas līča valstis un vahabistu propagandu. Kas mums šeit ir nepieciešams? Mums nepieciešams drosmīgs Eiropas parlaments, eh, kas eh, saka, ka mums ir mūsu vērtības, mēs aizstāvam tās vērtības un stājamies eh, pretīm totalitārajai propagandai. Tad vienīgais, kā mēs varam stāties pretī, ir Eiropas līmenī cīnīties pret. Otrkārt, es saprotu, ka teroristi Nu, apkarošana vienmēr sākas ar tāda sabiedrības radīšanu, nu, kur pilnīgi visi ir iekļauti, iekļaujošas, aptverošas sabiedrības, kur pilsoņi ir visi. Nevajadzētu runāt par otro un par trešo paudzi integrācijas ziņā. Viņi jau ir integrējušies, viņi ir gājuši mūsu skolās, runā mūsu valodā, viņi jau daļa no mūsu sabiedrības pirmās klases pilsoņi, nevis otrās vai tā tālāk. Mums nav nekādas pirmdzimšanas tiesības vai otrdzimšanas tiesības un tas mums ir jāsaprot. Un tā tālāk varbūt varētu radīt tādu kā struktūru vai tīklu. Mums ir ļoti daudz labās prakses piemēru par to, kā cīnīties pret terorismu, pret radikalizāciju, bet varbūt ir nepieciešams arī tāds pozitīvs tīkls, kur varētu ietvert organizācijas un pilsētas Kur eksistē šī labā pieredze uz vietām, kur ir veiksmes stāstī, kas varētu būt par iedvesmas avotu visiem pārējiem? Tad varētu pameklēt šo te pozitīvo tīklu, kas veicina e, dzīvošanu kopā un rāda ceļu uz priekšu. Paldies! Merci. Paldies, uh, sirsnīgs paldies jums visiem trim. Um, palieciet lūdzu vēl minūti, mēra kungs, došu tagad vārdu vienai no mūsu līdzreferentēm, uh, Monikai Holmējerei, kurai uh, um, tagad pēc septiņām ar pus uh, uzklausīšanas stundām būs tā iespēja visu apkopot un izteikties. Paldies, kolēģi, ka esat klāt. Un vakar jau četras stundas strādājām. Lūdzu, Monika, jums vārds. Uh, lai apkopotu šo kopsavilkumu. Cienījumā priekšādātājs kundze, tas gan būs uh, aizraujoši. Jā, apkopot visas dienas uh, apkopojumu par radikalizācijas uh, apkarošanu. Es nemaz mēģ, nemēģināšu visu apkopot. Oi, Bet, manuprāt, mēs šodien sapratām, kā pasākumi ir ļoti Tiem ir jābūt ļoti diferencētiem un ļoti dažādiem, lai mēs eh, šeit nezvirziet kaut kādas vispārīgas prasības, vispārīgas tēzes mēs runājam šeit par vairākām eh, tematiem, par tiem, kas atgriežas. Jāskatās eh, uz katru atsevišķi, atkarībā no tā, ko attiecīgā persona ir piedzīvojusi, ko darījusi, lai kāds tas arī nebūtu, un lai mēs specifiskos nosacījumi vajadzīgi īpaši bērniem, kur atgriežas. Mums ir jāzina, kādā vidē viņi ir atgriezušies, ko viņi ir piedzīvojuši, vai viņi jau ir tikuši radikalizēti, vai viņi ir varbūt bijuši vēl pārāk mazi, lai vispār kaut kādā veidā piedzīvot radikalizāciju. Tas nozīmē, ka vienmēr ir uh, jāsastāda individuāli profili. Par uh, cietumiem mēs ļoti skaidri šodien uzzinājām, ka uh, darbs nesākas ārpus eh, cietuma, bet eh, cietumā, un pirms vispār kāds eh, nokļūst cietumā, nu tā viss jāmēģina izvairīties, novērst to, ka viņš nonāk cietumā. Tur uh, ir jāsāk strādāt. Arī Samerskungs mums uh, izklāstīja savu koncepciju, proti, ka jārīkos ir agri attiecībā pret tiem, kas ir jāintegrē, bet arī ļoti skaidri jānovāk robežas pret tiem, kas uh, neintegrējas iepratie tiem, kas kā grupējums mēģina jaunus cilvēkus iedrināt savos slazdos un uh, viņus uh, attālināt no sabiedrības, no saviem draugiem, ģimenēm, no vides, atklāt viņu vājos vietas eh, punktus un mēģina šos vājos punktus izmantot, lai viņus uh, dabūtu negodīgu mērķu pusē. Un ar to mums ir jāstrādā arī par jautājumu ekstrēmistu interpretāciju islāmām. Tas, protams, ir ļoti maza daļa no islāma un mēģina no. Mums mēģina atgriezt atpakaļ pēc daudziem gadsimtiem ārpus konteksta. Tikai 4% no islāma tiek izmantota un neņem vērā visu šo interpretāciju, kas ir bijis gadsimtiem ilgi un ārpus konteksta, un neņemot vērā moderno sabiedrību, kurā mēs atrodamies un kura dzīvē mūsu pašu Eiropas vērtības, kā tās ir jāizteno. Liels paldies arī pārstāvē no Ebreju muzeja, kur šodien bija pie mums, un, un tas, ko jūs šodien kā koncepciju izklāstījāt, parāda to, ko mēs labprāt saprastu to, ko nozīmē atvērta sabiedrība atklāta, atvērta izglītība, kas aicina paust sapratne vienam par otru, kā reaģēs vienotru, saprot, ka var dzīvot kopā, ka tieši ebreju muzejs eh, sniedz eh, tajā visai ļoti lielu iegūdījumu. Par to liels paldies. Paldies arī par zinātniskiem pārstāvjiem no universitātes, jo visiem mūsu pamatiem ir nepieciešams arī zinātnisks pamatojums. Un es domāju, ka pētniecībā šajā sektorā ir eh, vēl pārāk maz mums ir balsts, ko varam izmantot, kas nāk no universitātēm. Mums daudz vairāk vajadzēs no universitātes atzinumiem, arī resursiem. Mēs vēlamies iekļaujuši sabiedrību, tad ir nepieciešams arī pamats, kas ir teorētiskas dabas, kas mums eh, palīdz eh, strādāt pragmatiskā līmenī. Es domāju, ka šajā sektorā vēl daudz kas būs jādara. Tad ir ļoti liels paldies, ka jūs šodien bijat pie mums ciemos. Un, godīgi sakot, mēs arī vēlreiz pie jums vērsīsimies, lai uzdotu jums arī jautājums, arī mēs kā referenti. Liels paldies! Eh bien, merci. Paldies! Eh, liels paldies jums! Eh, uzturēsim kontaktus. Liels paldies arī kolēģiem. Netiksimies rīt no rīta, bet varbūt lībe ietvaros ar dažiem. Paldies, mēra kungs, paldies um, muzeja pārstāvjiem, paldies Karjē kungam. Tas viss bija ļoti sasarpēji papildinoši. Jā, ir. Merci beaucoup! Yeah. <laughs>